Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz. Dāmas un kungi, sveicu jūs visus šodien sanāksmē. Mums ir tiešām nozīmīgs jautājums, kas aizskat šodien. Par nožēlu jāatzīst, ka mums vienmēr ir ierobežams laikā, un turklāt arī mainījusies arī plānotais laiks un grafiks. Bet ziniet, kā tas notiek pasaulē. Viss mainās, un reizēm ir jārēģē uz aktuālām situācijām. Un tieši tāpēc tagad mums 17.30, un šodien mums arī vēl jāatvēl laiks komisāram Ottingeram, un tāpēc līdz tam laikam mums būs jāpabeidz mūsu publiskā uzklausīšana. Tieši tāpēc es ātrāk un straujāk virzīšos sākumā, un neko no savas puses daudz neteikšu, un uzreiz došu vārdu mūsu kolēģei Zuzenai Vagnenam Vāgnera kungam, jo viņš ir arī referents par enerģētikas jautājumiem. Lūdzu, jums atskatieties, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī, ko tā ziņā pateikties, ka dod man vārdu, un es uzskatu tomēr, ka. Kā tā kā mums ir ļoti ierobežots laiks šodien, tad mums ir saisinātā saiksne, nekā tas bija sākotnēji paredzēts, tātad ir grozīta darba kārtība, ņemot vērā, ka mums ieradīsies arī komisārs Otingers, un tieši tāpēc es labprātāk uzreiz piedāvātu, ka mēs uzreiz ķeramies pie mūsu viesiem, dosim vārdu viņiem. Uh, Jā, paldies jums par šo ierosinājumu. Labi, dot reiz došu arī mūsu. Ja mēs esam vienojušies, ka katrs viesis uzstājas eksperts, desmit minūtes te arī pulkstenis, kurš tek, un jūs varat arī skatīties, un man dažkārt arī tur redz. Un došu vārdu Jānim Osītim, kurš ir starptautisko projektu menedžers no Latvijas. Es došu jums vārdu, lūdzu. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamentu locekļi. Uh, uh es uh, stāstīšu par Baltijas reģiona cerībām un vīziju attiecībā uz uh, noteiktām energoinfrastruktūras prioritātēm. Mm faktiski runājot par vienu no dokumentiem Baltijas energotirgus integrācijas plānu jeb BENIP. Mani apsvērumi būs eh, balstīti uz 40 eh, gadiem, kas pavadīti tehniskajā pārvaldē, eh, pārvaldot savstarpēji savienotas energosistēmas un sadarbojoties ar Baltijas un Eiropas līmeņa struktūrām. Atvainojiet, ka savos slaidos esmu veicis nelielas izmaiņas, tie varētu atšķirties no materiāliem, kas ir jūsu rīcībā. Tomēr es eh, dažviet pamanīju, pamainīju formulējumus, uzsvarus, eh, pievienoju papildu informāciju. Um, Tas, par ko mēs runāsim, tiek skatīts arī virknē dalību valstu un Eiropas institūciju. Lēmumu pieņemšana ir sarežģīta, jo mums ir jātiek galā ar reāliem uzdevumiem, un tajā pašā laikā jācenšas eh, sasniegt eh, ilgtermiņa mērķus. Ir virkne jautājumu, kas ir jāapspriež runājot par energoinfrastruktūru prioritātēm. Daudzi no šiem jautājumiem ir tehniski un e, jārisina atbilstošās e, nozares institūcijās, bet es vēlētos uzsvērt un vērst jūsu uzmanību uz uh, uz uh, konkrētiem jautājumiem un atsevišķiem jautājumiem es veltīšu mazāk laika, jo tie ir uh, tehniskāki. Es vēlos vērst jūs uzmanību uz pirmo punktu. Tātad veiksmīga BMIP plāna īstenošana. Mēs jau redzam, ka uh, Faktiski rezultāti ir sagaidāmi ap 2014. gadu. Šie rezultāti ir galvenokārt Baltijas valstu energotīklu starpsavienojumi ar Skandināvijas valstīm. Visi šie darbi jau norisinās, tomēr situācija nav skaidra, proti, kas notiks pēc tam, kad šie starpsavienojumi būs izveidoti. rezultātā ir virkne uzdevumu BEMI plānā, kas varētu netikt izpildīti. Taču problēmas, par kurām es eh, runāju, ir saistītas ar eh, Baltijas energoinfrastruktūras ciešajām saitēm ar citu valstu ar trešo valstu energostruktūrām. Šīs saites ir ļoti ciešas, tās ir vēsturiski veidojušās, jūs to varat redzēt attēlā, galvenokārt tās ir saites ar Krieviju un Baltkrieviju. Šīs valstis nav Eiropas Savienības dalība valstis, un tās arī nav Eiropas ekonomiskās zonas valstis. Papildu slogu rada Kaļiņingradas apgabals, kas ir atsevišķs Krievijas anklāvs, starp Lietuvu un Poliju. Mums ir robeža ar Lietuvu un Poliju, tā ir diezgan īsa robeža līnija, un ar šīm valstīm mums vēl nav infrastruktūras saišu. Ir, ir gan eh, maz attīstīta infrastruktūra ar Poliju. Šobrīd Baltijas valstīm savstarpēji ir viens um, DC kabelis, uh, kas ir uh, līdzstrāvs kabelis, kas, ir savien, kas savieno Igauniju ar Skandināvijas valstīm, ar Somiju. Diskusijas pamatā ir netik daudz tehniski apsvērumi, cik ekonomiski un politiski, proti trešo valstu ietekme turpinās radīt šķēršļus Baltijas integrācijas centieniem pārējā Eiropā, kā arī šķēršļus energo drošības radīšanai reģionā. Ja nekas netiks darīts lietas labā, lai pavērstu situāciju citā gultnē, kas arī ir BEMIP plāna galvenais mērķis, tad mums uh, draud liels problēmas. Pirmkārt, ir jāteic, ka eh, šobrīd notiek eh, energo eksports tikai vienā virzienā no Krievijas uz Eiropas Savienības valstīm. Uh, Tāpat būs jārunā ar savstarpējiem savienojumiem ar citām Eiropas sistēmām, kas varētu izrādīties neefektīvas, ja netiks strādāts pie energo kapacitātēm, energo radīšanas kapacitātēm Baltijas reģionā. Un tas ir saistīts ar negodīgu lauku attīstības vidi, ko izveidojuši, ko izveidojusi virkne CO2, vides un sociālo standārtu citās valstīs, un te es gribu atkal pieminēt Krieviju un Baltkrieviju. Es vēlos arī uzsvērt, ka Baltijas integrācija Eiropas Savienības tirgu varētu būt ierobežota, jo to spēcīgi ietekmē ārpus Eiropas ekonomiskās zonas esošie tirgi un un to sistēmu darbība. Ir virkne lielu atomelektrostaciju Krievijā, un Krievijai ir plāni būvēt papildu eh, kodolstacijas, un šādi plāni ir arī Baltkrievijai. Un, protams, to tehniskā darbība ievērojami ietekmēs tirgus attīstību, tirgu integrāciju un energoapgādes drošību Baltijas reģionā. Kādi tad ir ierosinātie risinājumi? Ir, iero, ir ierosināts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt elastīgākam regulējumam un atbilstīgai politikai attiecībā uz eh, tā dēvētajām Eiropas Savienības nomalas valstīm un trešajām valstīm. Uh, Elastīgums, manuprāt, nozīmē konkrētus risinājumus ES regulējumā, kas uh, sevī ietvers uh, šīs Eiropas Savienības malā esošo valstu konkrētās vajadzības un uh, aptvers arī problēmas, kas varētu rasties ar trešajām valstīm. Es vēlos pateikties jums par uzmanību, un jūs varat uzdot jautājumus, ja jums tādi ir. Paldies! ka ieradāties ļoti savlaicīgi. Un tālāk runās Alberto Kabaljo kungs, kas uh, ir ieradies no Spānijas, un viņš uzstāsies kā nākamais. Mikrofons ir labajā pusē, saka priekšsādātājs. <clears throat> Muchas gracias en primer lugar. Eh, nos congratulamos. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, eh, mēs esam apmierināti ar šeit apspriesto komisijas dokumentu par integrētu un uzticamu energotīklu. Eh, šī priekšlikuma pakete ir instrumenti, kā veicināt prioritārās infrastruktūras izveidi. Mēs uzskatām, ka šī nepieciešamība pēc Eiropas mēroga projektiem būtu jātic, jātiecina ne tikai uz starpsavienojumiem, bet arī uz nacionālajiem energotīkliem un uh, struktūras tādas, kas ir uh, koridora infrastruktūru līmenī. Uh, šeit nevajag runāt tikai par pārobežu projektiem, bet arī par atsevišķiem nacionālu līmeņu projektiem ir nepieciešama pastiprināta koordinācija starp Eiropas prioritātēm un desmitgadu infrastruktūras attīstības plānu. Tas būtu jāīsteno ne tikai visu uh, saliekot kopā no katras dalību valsts, bet gan īstenojot pārnacionālu Eiropas pieju uh, lai varētu uzlabot arī darbu pie turpmākajām iniciatīvām. Lai mēs varētu attiecīgi īstenot nacionālās desmitgada attīstības programmas un darīt to efektīvāk. Šajā dokumentā ir runāts par vienu ļoti svarīgu lietu, no mana viedokļa tā ir uh, reģionālo iniciatīvu atbalstīšana Pakāpeniski tādi, tādējādi mēs veidojam iekšējo tirgu. Es pārstāvu dienvidu. Uh, rietumu reģionu, dienvidu austrumu reģionu, kur ir Spānija un Portugāle. Uz Spāniju un Portugāli varam lūkoties kā uz vienotu tirgu no starpsavienojuma viedokļa. Un reģionālās iniciatīvas ir uh, pelnījušas uh, lielāku atbalstu, un tās vairāk jāiesaist šajās uh, pasākumos. Uh, lai nodrošinātu 20% atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu, ir nepieciešams aktīvāk reaģēt uz uh, tādu tādām jomām, kur attīstība ir mazāk prognozējama, pievērsties reģioniem, kur ir mazāks energo nodrošinājums, jādomā par uh, elektromobīļu izmantošanu, par uh, energo resursu uzglabāšanas uh, jaudām, par visi šīs iespējas ir jāizvērtē un tās ir jāizteno mūsu mērķu sasniegšanai. Jārunā ne tikai par tehniskiem aspektiem, bet arī par pārvaldības aspektiem, nodrošinot, ka jaunās infrastruktūras kalpo paredzētajiem mērķiem. Un uh, jādomā arī par atjaunīgo energoavotu kvotu iestrādāšanu 2020. gada mērķos. Nākošais ir sabiedrības attieksmes, sabiedrības atbalsta nodrošināšana. Pasākumi, kas veicami, lai nodrošinātu sadarbības līdzdalību, lai sabiedrība izprastu, kāds ieguvums no tā ir sabiedrībai kopumā. Tādēļ mums ir nepieciešama zināma harmonizācija attiecībā uz sociāliem un vides aspektiem. Šajā slaidā ir redzami prioritārie interešu koridori un arī tā skaitā par, par vēja enerģijas izmantošanu. Mums ir uh, tādi lieli projekti kā uh, Desert Grid, Medgrid, kur ir uh, nodrošināta Ziemeļāfrikas un Centrāla Eiropas uh, savienojumi. Ir uh, diezgan uh, zēmās enerģijas izmaksas Ziemeļāfrikā, pat ja infrastruktūra izmaksā salīdzinoši dārgi, bet ir arī reģioni, kur uh, tiks attīstīta industriālā darbība, kur uh, iedzīvotājiem tiks nodrošināts darba vietas un uh, sekojot jaunākajai attīstībai Ziemeļāfrikā, es domāju, ka tas būtu ļoti būtiski domāt par energoatkarības problēmas risinājumu un te pašā laikā uh, sniegt atbalstu vietējiem šo reģionu iedzīvotājiem. Šie enerģijas koridori sniegtu palīdzību vai atbalstu valstīm, kurām ir energoresursi, un arī tām valstīm, kuras uh, izmantos šos energoresursus. Nākošajā attēlā mēs ir attēloti koridori, kas būs, kas ir un kas būs nepieciešami. Uh, Kā jau es norādīju, ir nepieciešama labāka sadarbība, koordinācija starp Eiropas Savienības un nacionālo līmeni projektu plānošanā. Ir aprēķinātas eh, starp savienojumu jaudas. Es domāju, ka mums ar Franciju ir nepieciešams 6000 megavatu starp savienojums, nevis, eh, kā tas iepriekš bija aprēķināts, 4000 megavatu. Un tāpat ir jādomā par savienojumiem uh, jūras, pa uh, jūras uh, dibenu, piemēram, viskais līci. Mēs šeit runājam par pārobežu projektiem, par tehniski ļoti sarežģītiem projektiem, tāpēc ir jārīkojas pakāpeniski. Un labākais veids, kā var nodrošināt pārvades tīklu operatoru iesaisti, ir nodrošināt stabilus tarifu uh, struktūru un ir nepieciešams arī likumdošanas priekšlikums no Eiropas Savienības puses attiecībā par izmaksu noteikšanu, un mēs ceram šādu priekšlikumu saņemt līdz šā gada jūnijam. Runājot par izmaksām, šeit ir trīs vai četri iespējamie veidi, kā pārraides tīkla operatori varētu gūt peļņu Viens veids būtu, piemēram, kompensācija. Šis mehānisms būtu jāpārskata, jo tas nedarbojas tā, kā mēs to vēlētos. Būtu jāparedz kompensācijas mehānismi reģioniem, kurus skar ne tikai šie starpsavienojumi, bet arī infrastruktūras, kas nodrošinātu uh, uzlabot starp savienojumu jaudu. Un noslēgumā es gribu teikt, ka jāveic ir konkrēti pasākumi, jānosaka termiņi, lai veicinātu vienas pieturas aģentūras izvēli. Izveides, atvainojos, ir jānosaka vienoti standarti no sociālā un ekonomiskā viedokļa projektiem. Mums uh, ir jāizlēma par prioritāru statusu piešķiršanu atsevišķiem nacionāliem uh, projektiem, lai izvairītos no šaurajām vietām. Šeit es domāju, piemēram, Mibel projektu uh, Spānijā, Portugālē, lai nodrošinātu tālāk starp savienojums ar Franciju. Uh, šai jaudai jāpārādās paaugstinās līdz 6000 vai pat 10 tūkstošiem megavatu, kas būtu pat vēl saprātīgāk. Eiropas Savienībā ir jāsaprot, ka mēs neko nepanāksim, ja mums nebūs enerģijas uzkrāšanas vai uzglabāšanas sistēmas un ja uh, pārādes tīklu operatori arī nebūs ieinteresēti celt efektivitāti. Paldies. Paldies. Tālāk uzklausīsim Elfu Stādījus kungu, kurš pārstāv ABB uzņēmumu un e, tad e, ir mūs iepazīstinās ar jaunajo viedo tīklu tehnoloģiju un institīvu. Sveicināti, dāmas un kungi! Jā, es gribu jūs iepazīstināt ar viedo tīklu attīstību. Jūs varat lūdzu varbūt man palīdzēt. Lūk, skatoties uz starptautisko aģen, starptautiskās enerģijas aģentūras plāniem no 2006. līdz 30. gadam, mēs redzam, ka ir plānots uh, divreiz, protams, uh, uh straujāks pieprasījums pēc elektroenerģijas nekā pēc citiem energoresursiem. Un mēs redzam, ka jau arī iepriekšējā 20 gadu laikā, un tas, kas daudz kas tātad ir atkārtojies, un mēs redzam, ka tas nozīmē papildus lodz arī tīkliem. Un gan Eiropā, gan, protams, arī citās pasaules vietās mēs redzam, ka attīstās jauna kapacitāte. Tas tikai nozīmē to, ka ir milzīgas biznesa iespējas daudziem Eiropas uzņēmumiem viedie tīkli ir veids, kā mēs varam arī nodrošināt ilgspējīgās enerģijas sistēmu, samazinot CO2 emisijas, kāpinot energoefektivitāti, kāpinot arī atjaunojamo energoresursu sadaļas izmantošanu un tāpat arī nodrošinot augstu uzticamību. Galvenie izaicinājumi ir nodrošināt, protams, līdzsvaru starp šādu trauslu uh, um, ar vien lielapjomu, bet tomēr arī trāslu un, un svārstīgu e, atjaunomo energoresursu iepludināšanu kopējā sistēmā. Mēs redzam, ka, protams, ka aktīvie lietotāji, viņi, protams, arī vēlas nodrošināt savus um, vislabāko cenu un nodrošināt arī nākamais izaicinājums, protams, e-mobilitāte. Un vēl lielais, protams, ir papildus e, šīs slodzes stundas, augstās slodzes stundas tīkliem. Uh, Tālāk mums jāskatās arī, piemēram, šīs aktīvās eh, mājas, kas ir jauna ideja un jauni patērēšanas ieradumi, kas rodas, piemēram, pārnesot galvenos elektroenergo patēriņa stundas uz citām dienas daļām, līdz ar to samazinot šīs slodzes laikus. Un mēs redzam, ka viedot tīkli ir veids, kā mēs varam piedāvāt eh, daudz jaunu, ne tikai tehniskā ziņā, bet tas ir tiešām nozīmīgs arī biznesa modelis un jāveido arī jauns eh, noteikumu kopums, ja regulātorais ietvers. Tālāk mums ir jāpievērš uzmanību, protams, par šo sadali visā Eiropā. Mēs redzam, ka Eiropas līmenī mums ir tiešām jānodrošina efektīvs sadalas tīkls, kas ir um, tā kā mugurkauls elektroenerģijas tirgumu. Lai mēs izmantotu visu iespējamo potenciālu, mums ir jāskatās uz pārobežu sadarbības iespējām pirmkārt. Tātad, lai mēs attīstītu tehniskos risinājumus, mums ir jāskatās uz atsevišķiem pētniecības aspektiem, lai attīstītu to biznesa modeli un jāpielāgo arī noteikumi, likumi, lai skaidri pateikt, ka visiem ir jāiesaistās šādu uzdevumu risināšanā. Un tālāk arī piedāvāt tās, protams, tehniskais aprīkojums, plus uh, operatori, plus lielie uzņēmumi, plus pētnieki un plus attīstītāji. Tas viss pieprasa, lai mēs tiešām arī veidot tādu kopīgo pieju um, viedajiem tīkliem inovāciju jomā. Un tad līdz ar to tas izaug par tādu nopietnu ideju industriālajai attīstībai. Nu, piemēram, esam iepazīstināšu divām reālām lietām. Piemēram, viens ir Stokholmas karaliskā jūras osta, viens no lielajiem uh, urbāniem projektiem, pilsētas projektiem, un otrs ir uh, Gotlandas projekts, kas ar, uh, koncentrējas uz vēja enerģijas iepludināšanu sadalas tīklos. Viedie tīkli, tas ir um, globāla ideja, ko tomēr īsteno lokālos apstākļos. Un, protams, kad atšķirīgās vietās ir atšķirīgi apstākļi. Mm, Individuālie rīcības plāni ir katreiz jātīst savā vietā specifiski, ir jāceļ dažādu veidu legālie juridiskie šķēršļi un jāiedrošina gan biznesa vidi, gan patērētājus investēt viedajos tīklos. Eiropas līmenī spēcīgs sadalas tīkli un spēcīgs Eiropas tirgus ir jāizveido arī enerģētikā. Tas ir šobrīd ir uz to ir jau virzīts Tas ir NCOE mandāts, kas uz to ir vērsts, bet kādā ziņā ir jāattīsta viss šīs tehnoloģijas, kas arī tikai ieskicēts plānā. Tāpēc Eiropas ietveram ir vēl jāpievērš padzināta uzmanība. Tur ir jāapšauba vienmēr un jāveido jaunas lietas. Mums ir jāveido tālāks turpmākais darbs, arī balstoties uz visām vietējām institīvām. Viedi tīkli var izmantot visas tās iespējas, ko mēs tagad paveram, lai izmantotu jaunus biznesa modeļus. Mums ir jāatrod mehānismi, kā mēs varam nodrošināt inovācijas. Finanšu atbalsts, kas tiek sniegts pētniecībai, attīstībai, tas ir vērsts to, lai mēs tiešām arī papildus finanses varētu piesaistīt. Savukārt pētnieciskā saikne ar konkrētām jau darbībām, to varam arī tālāk izmantot EIT, KIK, KITS, e, Inno Energy e, variantu, kas jau šobrīd tiek pētīts. Šīs piedāvātās viedās iespējas, protams, ir milzīga iespēja Eiropas uzņēmumiem. Mēs Eiropā šobrīd atrodas ļoti labās pozīcijās, lai uzņemtos vadošo lomu un virzītu šo biznesa modeli. Paldies! Paldies jums no visas sirds! Un tālāk došu vārdu doktoram Ekārtam Trusteram, kurš ir vecākais inženieris un konsultants, tieši īsti sakot atbildīgs par vēja turbīnām. Lūdzu jums vārds! Jā, vielen dank für die Einführung. Paldies par ievadu, un es vēlētos vēl piebilst, ka mēs eh, nodarbojamies ar eh, tīklu tehnoloģijām un ar eh, atjaunojamām enerģijām. Nav tā, ka mūs nodarbina tikai kodola enerģijas ģeneratori. Un es jums pastāstīšu par Eiropas tīklu pētījumu. Vai kādam bija jautājums? Šķiet, ka nē. Jā, paldies. Tad eh, Eiropas eh, tīkla pētījums eh, ietver sevi 2030. un 2050. gada prognozi no zaļā skatpunkta. Un ideja ir tāda, ka Greenpeace ir izstrādājis energorevolūcijas scenāriju, un tur gan nav pievērstu uzmanību energoinfrastruktūrām. Tas savukārt bija mūsu uzdevums izmeklēt šīs energoinfrastruktūras. Mēs izveidojām Eiropas tīklu modeli, izveidojām attēlus un uh, mēs uh, pirmām kārtām pētējām energoapgādes drošību, arī uh, vēr, vērojām pēdējo 40 gadu situāciju ar laikapstākļiem. Un uh, Vērējām arī, kā tas ir saistīts ar atjaunojamo energoresursu integrāciju visa gada šķēlumā. Un uh, mēs secinājām, ka līdz 2030. gadam tiks uh, panākta 60-70% uh, uh, atjaunojamo energoresursu daļa vairs netiks izmantota kodolenerģija Eiropā un arī ogļu enerģijas patēriņš kritīsies. Uh, Jautājums ir par to, vai tas vispār ir iespējams, un tāpēc mēs veicām šo pētījumu. Pavisam noteikti ir jārunā par to, ka ja mēs veidojam atjaunojamo energo resursu prioritātes, proti, cik prioritāri tās ir jāpieslēdz tīklam un uh, cik uh, prioritāri tām ir jāpārsniedz robežas, tad tas arī ir skatīts manā prezentācijā. Un mēs arī skatījām, ko var panākt ar energotīklu izveidi un arī ar energo uzkrāšanu. Mēs konstatējām, ka ar energotīklu izveidi var panākt ļoti daudz ko. Uh, Eh, tas arī ietekmēs eh, atjaunojamo energoresursu integrāciju pozitīvā veidā un pozitīvi ietekmēs arī energoapgādes drošību. Mm. Tāpat mēs pētījām arī uzglabāšanas iespēju energoapgādes drošības veicināšanai, un tur situācija ir tāda, ka, ja vairākas dienas pēc kārtas, eh, piemēram, Ziemeļjūrā nav iespējams iegūt enerģiju no vējģeneratoriem, tad uzkrāšana nav iespējama. Bet, mūsuprāt, uzkrāšanai arī ir svarīga eh, loma. Tāpat arī tīkla izbūvēja Bet, eh, protams, ir jāpēta, cik lielā mērā dažādi faktori ierobežo šīs iespējas. Eh, tīkls, kā mēs to esam modelējuši 2030. gadam, uzrāda būtiskus uzlabojumus. Mūsuprāt, eh, vajadzētu šo tīklu optimizēt cik vien iespējams un veidot eh, atbilstošas infrastruktūras. Mēs pētījām iespējas savienot dienvidus ar centrālo Eiropu, tur būs nepieciešami ciešāki savienojumi un arī iespējas eh, savi, veidot savienojumus ar Ziemeļjūras teritoriju. Mēs eh, pētījām apgabalu, kas, eh, respektīvi, tīkls varētu sniegties 100 tūkstošu kilometru. Tur, protams, vajadzētu milzīgas investīcijas. Un šeit tīkla masas varētu būt ziemeļi, dienvidi, Un pētījām arī tīklu 50. gadam, kā jūs redzat attēlā, tā tas varētu izskatīties. Un līdz 2050. gadam, mūsuprāt, būtu iespējams uh, panākt, kā tiek izmantots līdz pat 100% atjaunojamo enerģiju, bet tam ir vajadzīgas investīcijas, tas ir pavisam skaidrs, un, protams, ir jābūt tālākiem centieniem, jo īpaši energouzkrāšanas jomā. Rezumējot, Es vēlos teikt, ka atjaunojamo enerģiju ražošanu vajadzētu prioritizēt Eiropas līmenī, eh, pāri Eiropas Savienības valstu robežām mums vajadzētu pielikt lielākas pūles energo uzkrāšanas jomā. Visas eh, tās kilovatstundas, ko mēs varam uzkrāt, tās vairs nebūs jāģenerē, tās nebūs jātransportē, ir jāveido, eh, tātad energotaupības pasākumi ir svarīgi, ir jāveido jauni pārvadi un jāveido un jāizmanto, jāizmanto pirmām kārtām jau esošās infrastruktūras. Tostarp arī viedtīkliem būs ārkārtīgi liela nozīme, un uh, tīklu izbūvē problēma varētu būt tāda, ka, ka tie nevarētu, varētu neattīstīties pietiekami ātri, lai atbilstu mūsu vajadzībām. Uh, kā jau es teicu, ir nepieciešama tīkla, tostarp arī tā dēvētie supertīkli, jeb supergrids un eh, elektroenerģijas maģistrāles visā Eiropā. Un mm, šādu sistēmu mēs varētu prognozēt līdz 2030. gadam. Tā varētu sastāvēt lielā daļā no atjaunojumiem energoavotiem un no gāzes, bet gāzē būs vajadzīgi uh, elastīgi ieguvas veidi apvienojumā ar atjaunojamajām enerģijām. Jā. Un uh, gāze, sa, gāzes, gāzes pielietojums salīdzinājumā ar pašreizējo, nu tam nevajadzētu pieaugt. Eiropas uh, tīklu uh, dati, tāpēc ir jāpadara pie, pieejami, lai šādi pētījumi varētu tikt veikti arī turpmāk. Un mūsu pētījumu jūs varat uh, arī leju pielādēt mūsu tīmekļu vietnē. Es priecāšos par jūsu jautājumiem. Paldies jums un paldies arī jūsu kolēģiem. Man ir prieks par to, cik ļoti labi jūs iekļāvāties laika grafikā, un eh, es ceru, ka tas notiks arī debašu laikā. Tālāk es došu vārdu Vladimīram Čokovska kungam. Viņš ir Čeps priekšsēdētājs, un Čeps ir uzņēmums, kas nodarbojas ar energo apgādi Čehijas republikā. Dāmas un kungi, man ir liela privilēģija šodien jūs uzrunāt. Mani sauc Vladimirs Tašovskijs, es esmu valdes priekšsēdētājs eh, Čehijas eh, elektroapgādes sistēmas operatora ČEPS. Un eh, Eiropas energosistēma vienmēr ir bijusi prioritāte. Mērķis ir bijis piegādāt elektroenerģiju visiem, kam tā ir vajadzīga, piegādāt energo enerģiju 24 stundas diennaktī visu gadu visiem, kam tā ir vajadzīga, par pieejamu cenu. Bet paraudzīsimies uz dažādajiem dokumentiem, kas ir publicēti pēdējo desmit gadu laikā par šo tēmu. Reizēm šajos dokumentos mēs uh, pamanām dažādus mērķus, bet vai tur ir arī mērķis piegādāt elektroenerģiju visiem, kam tā ir vajadzīga, Manuprāt, šis mērķis nevienmēr tur parādās, bet pēc 2009. gada energokrīzes energodrošība tiek apspriesta aizvien plašāk. Pastāv dažādi mērķi, eh, elektro, tādas elektroenerģijas ražošanai, kas ir brīva no CO2, kas tiek ģenerēta no atjaunojumiem energoavotiem. Un uh, jautājums ir par to, vai mēs esam atteikušies no mūsu galvenā mērķa, proti nodrošināt augstas kvalitātes energopiegādu visiem. Nē, mēs no šī mērķa neesam atteikušies, bet mums ir arī jāapzinās tas, ka elektroenerģijas nozarei ir jādarbojas kā vienotam veselumam. Ir ļoti grūti uzglabāt enerģiju, tāpēc katru sekundi ir jāveido līdzsvers starp pieprasījumu un piedāvājumu. Tas nozīmē to, ka pieprasījums nosaka, cik daudz enerģijas tiek saražots. Tas ir pamat fizikas princips elektro nozarē. Runājot par atjaunojamajiem energoresursiem, ne jau pieprasījums nosaka ģenerētās elektroenerģijas apjomu. Ja tie ir atjaunojami energoresursi, tad apjomu nosaka tas, vai vējš pūšana vai spīd saulīte, Ik viens no jums iespējams ir redzējis daudz dažādas elektroiekārtas, bet vai jūs jebkad esat jautājuši cilvēkiem, kāda tipa uh, spēkstacijas viņiem patīk labāk? Piemēram, saules enerģijas spēkstacijas, kāpēc ne? Tiek runāts, ka tās ir vidē draudzīgas, ka tādē, tādējādi tiek atbalstīta vidē draudzīga energoģenerēšana, vēja fermas, vēja parki, kāpēc ne tie paši apsvērumi? ūdens elektrostacijas, kāpēc ne, bet te pašā laikā te pastāv šaubas. Dambija diezko neizdēļo mūsu vidi. Ogļu spēkstacijas nē, kodolspēkstacijas pavisam noteikti nē pēc notikumiem Japānā, gāzes spēkstacijas var būt. Tomēr saules spēkstacijas nekad nespēs darbināt lielas rūpnieciskus kompleksus Un eh, te es vairs negribu ieslīgt eh, sīkās tehniskās detaļās, un es par to, es te varētu runāt par eh, reaktīvo enerģiju un citiem jautājumiem, bet mēs šeit neesam augstskolas lekcijā, un mūsu nozarē mums ir speciālisti, kuru darbs ir risināt šos jautājumus, bet galvenais uzdevums ir uzturēt energoapgādes kvalitāti. Paraudzīsimies uz elektrības pārvadiem. Ja jūs jautājat par elektrokabeļiem, tad bieži vien attieksme ir tāda, ka tie ir neglīti, tie bojā ainavu, tie veido magnētisko lauku, tie var radīt veselības apdraudējumu. Reizēm cilvēks saka, jā, labi, tikai ne manā pagalmā. Es esmu runājis ar kolēģiem no citiem uh, no citiem pārvades sistēmu operatoriem, un viņi saka, ka viņiem ir tādas pašas problēmas. Bet ik viens vēlas piekļuvi elektroenerģijai, nepārtrauktu piekļuvi, un speciālistiem ir jārisina šis jautājums. Mums vajadzētu viņiem publiski lūgt, mums vajadzētu publiski lūgt, lai tiktu nodrošināta elektroenerģija visiem, Eiropas Savienības energopolitikas galvenajiem stratēģijas mērķim vajadzētu būt nodrošināt pietiekami daudz elektroenerģijas visiem, kam tā ir vajadzīga. Labā kvalitātē 24 stundas dienā un visu gadu, kā jau es teicu. Un tāpēc es gribētu ierosināt jaunu stratēģijas mērķi, sagatavot Eiropas Savienības energosistēmu, lai tā varētu sasniegt ambiciozo mērķi, ieviest noteiktu atjaunojumu energoresursu proporciju kopējā energogrozā. Tikai tad, kad energoapgādes sistēmas būs gatavas atjaunojamajiem energoresursiem, mēs varēsim sasniegt mūsu mērķus Pašreizējās piegādes sistēmas nav gatavas uzņemt jauno enerģiju no atjaunojamajiem avotiem. Mēs vēl nevaram atbrīvoties no vecajām uh, pārvades, jeb transmisijas sistēmām, mums tās būs jāatjaunina. Un es vēlētos norādīt, ka ir svarīgi arī vienkāršot procedūras un pātrināt uh, atļauju izsniegšanas sistēmu. Parasti vajag praktiski desmit gadus, lai saņemtu atļauju. Ja mēs neieviesīsim nekādas izmaiņas, tad Eiropā varētu rasties ļoti nopietnas energoapgādes problēmas. Paldies jums! Un tālāk došu vārdu Šķirģičovs kundzei. Viņa ir vecākā konsultante par investīcijām un caurskatāmību Eiropas sadalas eh, sistēmu tīklu un operatoru jautājumos, tas ir gāzi. Un lūk, gan viņa, gan vēl nākamie divi eksporti izskaities par gāzes jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Prīsimas, jā. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen, uh, dear members of parliament. Labdien, godātie deputāti, es pateicos par iespēju Eiropas gāzes pārvades sistēmu operatoru tīklam uh, būt pārstāvētam šai sanāksmē. Uh, kur tiek apspriesta enerģijas jautājumu likumdošanas pakete. Mēs aktīvi arī piedalāmies uh, ilgtermiņa un īsa termiņa uh, infrastruktūras attīstības uh, perspektīva apspriešanā. Šobrīd mēs pārstāvam 33 operators no 20 22 valstī. Pirms es runāšu par attīstības prioritātēm, es gribētu pievērsties uh, jautājumiem, par ko bija runa komisijas paziņojumā par enerģijas infrastruktūras prioritātēm. Galvenokārt runājot par nākotnes attīstību, kā mērķis tiek minēts uh, uzticama un integrēta tīkla izveide. Ļoti svarīgi ir uh, vienoties par to, ko mēs saprotam adekvāts tīkls. Pēc mūsu domām adekvātums ir saistīts ar tirgus prasībām ir jāņem vērā tādi apsvērumi kā piegāžu drošība un piegādes avotu diversifikācija. Jāmeklē politiski risinājumi, bet politiskiem risinājumiem jābalstās uz reāliem piegādes savotiem un konkurēt spēju gāzes tirgu. Runājot uh, par Eiropas uh, līmeņa intereses projektiem ir jāizvērās no diskriminācijas starp dažādiem projektiem. Un visbeidzot, adekvātums nozīmē arī ilgtspējību uh, attiecībā uz regulētajiem sistēmu operatoriem, domājot par ilgtermiņa uh, finansējumu un regulējumu, bet diemžēl nevienmēr tā tas ir. Tagad par uh, nacionālo regulātoru lomu. Nav iespējams izveidot adekvātu, integrētu un uzticamu Eiropas tīklu, ja nacionālie regulātori nepārņems Eiropas līmeņa skatījumu. Tas īpaši sakāms ir par tarifu noteikšanu nacionālajās regulējumu sistēmās attiecībā uz monopoliem. Ir svarīgi, lai trešās enerģētikas paketes nosacījumi par stimulu mehānismu tiktu īstenoti. Tiekoties nesen trīs Um, nacionālo regulātoru pārstāvjiem, viņi nespēja vienoties par šādu stimulu kopumu, kas būtu nepieciešams trešās enerģetikas paketes īstenošanai. Runājot par ilgtermiņa uh, regulējumu infrastruktūras jomā, ir jāņem vērā jaunā vide, kas veidosies uh, radot uh, tīklu kodeksus un, un uh, tīklu vadlīnijas, uh, kuros būs noteikti kāda veida infrastruktūra ir nepieciešama. Nacionālais regulējums ir izšķiroši nepieciešams, lai izveidotu integrētu gāzes piegādes tīklu, lai veidotu turpmāk uh, vienoto Eiropas energo tirgu. Komisija piemin arī uh, virkni veicinošu pasākumu uh, tīklu integrācijai. Es uh, gribētu tagad paust gāzes pārvades tīklu operātoru viedokli attiecībā uz šiem jauniem mehānismiem. Uh, Komisija vēlas veicināt reģionālo sadarbību, un mēs saprotam, kādēļ tas tā ir. No manis pašas pieredzes es vēlētos savukārt uzsvērt, ka obligāta reģionālā kooperācija nevienmēr ir veiksmīga, nevienmēr rezultāti ir tādi, kā bija sākotnē iecerēts, nevienmēr ir skaidrs mērķu redzējums un nevienmēr visi iesaistītās puses ir vienlīdz ieguvējis no šai procesā. Šā iemesla dēļ ir absolūti nepieciešams, lai būtu skaidri noteiktas tie pienākumi un atbildība, un lai process būtu atklāts un caurskatāms. Runājot par uh, atļauju izsniegšanas procedūru saskaņošanu. Ir ļoti svarīgi, lai jebkurš jauns likumdošanas priekšlikums neradītu uh, uh, tādas otrās šķiras uh, projektu kopumu jo kāds nacionāla līmeņa projekts var būt svarīgs uh, Eiropas uh, līmeņa projektu tālākai īstenošanai. Un ja attieksme pret šo projektu būs atšķirīga, tad tā īstenošana var tikt uh, novilcināta un arī Eiropas uh, līmeņa projekta īstenošana nenotiks, kā tas ir sākotnēji bijis iecerēts. Runājot par mazākiem konkurējošiem projektiem, dažkārt tie var būt kā alternatīva lielākiem projektiem, kam tiek pievērsta visa uzmanība. Nākošais uh, instruments, par ko ir runa, kā uh, tas ir uh, izmaksu piešķiršanas instruments vispārīgi runājot, tas varētu palīdzēt atrisināt atsevišķas problēmas. Situācija attiecībā uz elektrību un gāzi ir atšķirīga. Bet vēl svarīgāk ir patiesi īstenot stimulu mehānismus, ko jau es iepriekš pieminēju, jo mēs uzskatām, ja šie mehānismi tiek pienācīgi īstenoti, tad nepieciešamība pēc īpaša uh, uh, izmaksu noteikšanas instrumenta uh, Eiropas līmenī varbūt nebūs tik uh, liela vismaz gāzes nozarē. Jauni inovatīvi finanšu instrumenti. Mēs apsveicam šo iniciatīvu, bet mēs uzskatām, ka ilgtermiņa uh, ietekmes analīze uz infrastruktūras attīstību ir nepieciešama. Ir jāizvērtē, kādas atšķirības var būt starp regulētiem un neregulētiem veidojumiem. Un it īpaši šie, šā projekta uh, atbalstītājiem nevajadzētu ciest, ja tiek izmantot in inovatīvi finansēšanas instrumenti. Varbūt mums nevajadzētu pārlieku steigties, uh, izveidojot šādus mehānismus vai instrumentus, jo jau darbojas vai darbosies stimulu mehānismi. Eh, diemžēl nav atlicis vairs daudz laika, bet es gribētu jūs pastāstīt par to, ko dara mūsu organizācija, lai dotu signālus tirgumu par to, kāda infrastruktūra ir nepieciešama. Mēs esam izstrādājuši desmit gadu tīklu attīstības plānu. Eh, tas tika publiskots pirms mēneša un mēs arī uzsāksim konsultāciju procesu. Šeit ir veikta ļoti objektīva Eiropas uh, gāzes infrastruktūras analīze, ir izvērtēta tīkla noturībā, izmantojot 65 atšķirīgus scenārijus. Ja jūs tas interesē, tad papildu informāciju jūs varat saņemt mūsu uh, interneta vietnē un varat arī piedalīties uh, ceturtdienu paredzētajā da, uh, seminārā. Paldies, un tālāk vārds šādam kungam, kurš pārstāv GAS sistēmu SA valdi. Tātad tā ir poļu uh, projekts, kas stāstīs par šķidro sašķidrināto dabisko gāzi. Uh, Eh, labdien, dāmas un kungi, priekšsādātāji, paldies par šo ielūgumu piedalīties un arī iepazīstināt jūs arī ar mūsu tātad, uzņēmumu un eh, skatu, tādu industriju skatu uz šo a, eh, situāciju. Es jums pastāstīšu vispirms par mūsu uzņēmumu. Tātad tā ir pilnībā neatkarīgs uzņēmums un a, es jums sniegšu šo prezentāciju arī, protams, angļu valodā. Bet tā kā es zinu, ka jums ir ļoti labi nodrošināts viss valodas Eiropā, tad es arī varēšu tomēr runāt poļu valodā un saīsināt šo uh, Eh, varbūt uzstāšanās laiku visu īsi un kodolīgi. Godā tie klausītājs pirms vēlētos runāt par to, kāda ir situācija centru, centrāla Eiropā. Šajā attēlā jūs redzat mūsu gādes, gādes uh, avotus. Tātad šī virzība ir no austrumiem uz eh, rietumiem, un eh, tas eh, arī zināmā mērā ierobežot diversifikācijas un um, iespējas un arī pieprasījumu. Pēdējo gadu laikā ir notikusi vairāk kārt piegādes uh, pārtraukšana. Tas ir noticis gan 2008, 2009, 2010. gadā. Šīs valstis - Polija, Slovākija, Čehija un Ungārija - patērē aptuveni pusi no tā apjoma, ko patērē Vācija un daudz mazāk šis patēriņš ir nekā Beneluksa valstīs. Tas nozīmē, Eh, ka piegāžu avoti ir ierobežoti un tādēļ ir eh, salīdzinoši augsts ogļu patēriņš. Tas pats ir uh, saistīts arī ar salīdzinoši vājo infrastruktūru, ko mēs esam mantojuši no cita laikmeta. Tādēļ mūsu reģionām ļoti būtiski ir uzlabot piegāžu drošību un radīt apstākļus, lai varētu paplašināt gāzes tirgu, jo mēs pilnībā apzināmies, ka šāds potenciāls tiešām pastāv. Ja mēs tagad palūkojamies uz galvenajiem attīstības virzītāju spēkiem. Tie ir saistīti ar Eiropas Savienības izvirzītiem mērķiem. Pirmkārt, Eiropas Savienības klimata politiku, kura paredz uh, samazināt siltumnīcas gāzu izmešus. Uh, visās Eiropas valstīs pieaug gāzes tirgus apjoms, tas ir saistīts ar uh, arī ar jaunu uh, gāzes elektrostaciju būvi. Uh, nākošais faktors ir piegāžu drošība un ceturtais ir Eiropas Savienības atbalsts visiem tiem projektiem, kuri uh, palīdz mazināt enerģiju izolāciju energopiegāžu jomā un veidot starp savienojumus ap Baltijas jūru jautājums, kā uz to, uz šiem izaicinājumiem reaģē mūsu nacionāli operatori. Mēs esam veikuši milzīgus uh, soļus vai pasākumus, lai pilnībā pārveidotu gāzes apgādes infrastruktūru Polijā un Centrāla Eiropā. Tiek īstenoti divi lieli diversifikācijas projekti. Pirmais ir uh, termināla, sašķidrinātās gāzes termināla izveide pie Vācijas robežas. Šis projekts jau ir uzsākts un mēs arī tam piesaistām jūras ostas un uh, kopumā šī projekta īstenošana tiks pabeigta 2014. gadā. Šobrīd uh, projekta īstenošana atbilst iepriekš apstiprinātajam grafikam. Nākošais projekts ir Baltic Pipe, un tas ir ziemeļu dienvidu koridors, kas savienos Skandināvijas valsts ar visu pārējo Eiropas daļu, tiks uh, izveidots uh, jūras, uz jūras gultnes gāzes vats, mēs veidojam starp savienojumus ar kaimiņu valstīm, pirmkārt ar Čehijas republiku, eh, tas tiks nodots eksploatācijā šā gada septembrī, tālāk starp savienojums ar Vāciju un eh, jauda būs 1,5 miljārdi kubikmetru. Tāpat ir attīstības perspektīvas, kas ir saistības Eh, tas ir pasākumi, kas ir paredzēti, lai samazinātu eh, vai likvidētu šaurās vietas. Šeit ir eh, starp savienojums ar Lietuvu, ir panākta vienošanās ar pārvades sistēmu operatoru, un mēs īstenojam īstenojamības pētījumu. Eh, investīcijas gāzes infrastruktūrā eh, Centrāla Eiropā eh, izmainīs arī šo valstu enerģētikas tirgu. Tiek veidots vienots Eiropas gāzes pārvades tīkls. Mēs domājām par diversifikāciju, tātad tika veidots Eh, sašķidrinātās gāzes terminālis un tas eh, būs pieejams visiem mūsu partneriem. Eh, un pēc mūsu domām tas būs arī ļoti labs risinājums tiem projektiem, ko es minēju iepriekš, proti runājot par starp savienojumu starp Baltijas valstīm un Dienvida Eiropas un Centrāla Eiropas valstīm. Mēs vēlamies veidot uh, tā saucamo ziemeļu dienvidu koridoru. Šeit uh, nav paredzēts veidot jaunus gāzes vadus, bet gan paplašināt jau esošās sistēmas un uh, veidot tālāk Eiropas līmenī integrētu uh, tīklu. Tāpat mēs ceram arī, ka būs iespēja izmantot Nabuko gāzes vādu. Mēs vēlamies palielināt konkurenci tirgu un tādējādi pazemināt gāzes cenu. Šādā veidā mēs varētu visiem uzņēmumiem un citiem patērētājiem nodrošināt pievilcīgas gāzes cenas. Uh, un šeit nākotne ir pers diezgan uh, optimistiska, ir perspektīva saistībā ar slānekļa gāzes ieguvi. Mēs varētu daudz vēl runāt par šiem projektiem, bet diemžēl trūkst laika un tādēļ pārēju uzreiz pie secinājumiem. Uh, runājot par to, kas tiek darīts gan komisijā, gan uh, parlamentā. Nākotnē mums būs jāaizmirst par um, piegādes uh, ierobežojumiem, ir jāpārvar visas uh, problēmas energosistēmās, ir jānodrošina, lai gāze būtu lētāka un lai tiktu izmantotas visas iespējas, kas valstīs pastāv, lai radītu labvēlīgu vidi investīcijām jo šīs eh, nepieciešamais investīcija apjoms ir ievērojami liels, bet tas var dot lielu pozitīvu ieguldījumu ekonomikas attīstībā. Mums ir jādomā par dažādiem stimuliem, tāpat jādomā par tādu projektu atbalstu, kas nav komerc projekti. Protams, tirgus ir noteicošais uh, faktors uh, projektu īstenošanā, bet ir jādomā par dažādu sistēmu integrāciju, par uh, tādiem projektiem, kas varbūt nav tik finansiāli ekonomikas pamatojumi, bet pamatoti, bet kas ir nepieciešami. Jādomā par nefinansāliem mehānismiem, uh, Uh, izvērtējot ieguvumu, kas būtu konkrētās valstīs. Tāpat jādomā par administratīvo procesu vienkāršošanu, jo visiem ir zināms, ka visu projektu sagatavošana prasa ļoti daudz laiku un pūļu. Eh, runājot par eh, sašķirinātās gāzes termināli. Eh, mēs uzskatām, ka tas būs ļoti būtisks posms tirgus diversifikācijas procesā un radīs patiesu piegāžu drošību. Gribu norādīt, ka daudzus gadus Austrum Eiropā mēs esam sapņojuši par uh, drošu gāzes tirgu par zemām cenām, kas palīdzētu veicināt mūsu ekonomikas attīstību. Um, šis ir tikai viens piemērs tam, kā mēs īstenojam mūsu sapņus ar jūsu palīdzību, ar labām idejām, labiem tiesiskiem risinājumiem, un mēs, protams, varēsim tad visus šos projektus arī īstenot. Paldies! Un tagad tomēr uzreiz arī ķersimies pie otrā paneļa un uzklausīsim arī visus uh, eh, prezentācijas un tad kopumā uzdosim jautājumus un atbildes, cik mums vēl būs palicis laika. Tātad tagad ir nopietns jautājums par īstenošanu, tehnisko īstenošanu, finanšu īstenošanu, juridisko īstenošanu, tad no, nedaudz no citas perspektīvas. Un arī par šādiem jautājumiem esam ielūguši eksperts. Uh, un mēs atkal ļausim viņam arī šaut, piedāvāsim uzklā, iepazīstināsim saviem viedokļiem, un vispirms tas būs Kendlera kungs, kas pārstāv Vāciju no Amprioni RVE tran transporta tīkli. Paldies priekšsēdētāji par to, ka ļāvāt man izklāstīt savus apsvērumus. Es atbildu par kapitālu pārvaldību, tīklu izstrādē, un esmu nodarbināts arī ar atļauju saņemšanas jautājumiem. Uh, Šobrīd ir runa par eh, daudzu kilometru jaunu eh, elektrosavienojumu izveidi, 700 kilometru. Un es vēlētos izklāstīt mūsu pieredzi, kas gūta no šī procesa. Pirmkārt, es vēlos runāt par atļauju saņemšanas procedūrām. Es gribu izklāstīt pāris praktiskas problēmas un risinājumus no mūsu skatpunkta. punkta. Pirmām kārtām atļauju procedūras ir atšķirīgas Eiropā, un šīs atšķirības ir būtiskas. Tas ir interesanti, jo juridiskais ietvars ir ļoti līdzīgs. Bet eh, arī, arī, arī vides ietekmes novērtējums ir daudz maz vienāds visās valstīs, tomēr īstenošana valstīs ļoti atšķiras. Šeit, piemēram, es vēlētos minēt uh, eh, uh, eh, starp savienojumu projektu ar Nīderlandi un Vāciju. Uh, Nīderlandē šis pārrobežu savienojuma punkts tiek noteikts eh, pēc tam, kad tiek izlemts par Nacionālo enerģijas maršrutēšanas plānu, taču Vācijā šis punkts jau tiek izlemts pašā procedūras sākumā. Līdz ar to Vācija nevar strādāt, jo uh, citā valstī šis process nenotiek tajā pašā laikā, un tāpēc bieži vien rodas kavēšanās projektos. Uh, Mēs ierosinām risinājumus, ko varētu ieviest tiesību aktos, un pirmām kārtām tā ir atļauju procedūru harmonizācija, jo īpaši attiecībā uz uh, elektrotīklu savienojumiem. Un tāpat arī Eiropas Savienībā ir prioritāro projektu, būtu jābūt prioritāro projektu tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz infrastruktūras koridoriem, gan starptautiskiem, gan vietējiem. Uh, Mūsdienās ir gandrīz neiespējami rast vietu, kas eh, nebūtu eh, neatbilstu zināmiem aizsardzības kritērijiem, tāpēc mums ir jāveido aizsargātās zonas, mm, kur eh, būtu iespējams pātrināt kopējo procesu. Jūs visi iespējams zināt, ka atļauju saņemšanas procedūras ir pārāk ilgas. Es vēlētos ierosināt pāris lietas. Pirmkārt, vienas pieturas atļauju saņemšanas procedūra ar skaidru laika grafiku. Šobrīd ir daudz valstu, kurās ir eh, vairāki posmi šīm autorizācijas procedūrām, un kopējās procedūras ir ļoti garas. Eh, tāpat arī eh, elektrotīklu izveidi ievērojami atvieglotu vienkāršotu atļauju saņemšanas procedūru, kad tiek izmantot jau esošie koridori. Uh, Mums ir ļoti daudz eh, elektropārvadu, kuras varētu atjaunināt un uzlabot, un izmantojot šos jau esošos koridorus, mēs patiešām varētu uzlabot sistēmu kapacitāti. Svarīgs jautājums ir arī tas, ka ir vajadzīgas uz zinātnisku izpēti balstītas veselības prasības, jo īpaši attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem. Eiropas Savienība 1999. gadā jau nāca klajā ar ieteikumiem, un tiem vajadzētu pakļauties. Mēs uzskatām, ka ir jānāk klajā tikai ar zinātniski pamatotiem ierobežojumiem. Viena no mūsu lielākajām problēmām ir mainīt mūsu elektrosistēmu uz tādu, kas rada mazāk CO2, tā ir globāla problēma. Tomēr elektropārvadi tiek būvēti lokāli, un eh, daudz viet cilvēki ir pret eh, kabeļu stiepšanu, un eh, mēs uzskatām, ka jāņem vērā arī lokālās problēmas, ne tikai globālās, un lokāla problēma dēļ bieži vien globālās netiek atrisinātas. Te ir jārunā par komunikāciju. Uh, praktiski īstenojot projektus, mēs bieži vien konstatējam, ka daudzas no interesētajām pusēm tiek informētas tikai tad, kad mēs izbūvējam elektrolīnijas viņu pagalmos, un tas ir par vēlu. Komunikācija ir viens no svarīgākajiem panākuma faktoriem, un mums ir vajadzīga Eiropas līmeņa kampaņa, kas darbotos gan Eiropas Savienībā, gan dalību valstīs, kur jāatbalsta Eiropas komisijai, parlamentam, tā deputātiem, dalību valstu valdībām reģionālajām valdībām un atsevišķiem dalību valstu politiķiem. Ja viņi visi nedarbosies vienoti, tad mums neizdosies rast risinājumu. Attiecībā uz šo jautājumu jāteic, ka par nacionālajiem koridoriem ir jāinformē dalību valstu valdībām, bet ir jādarbojas ne tikai ar politisko pusi, uh, ir jānodrošina agrīna informēšana par projektu, caurskatāmība, ir jāierosina jauni saziņas ceļi, kur mēs varētu gūt atgriezinisko saiti un uh, izmantot uh, arī pilsoņu iniciatīvas, lai veidotu jaunās energolīnijas. Tie ir mani priekšlikumi attiecībā uz atļauju procedūrām. Tagad es vēlētos ķerties klāt finansējuma jautājumiem. Kā zinām, šogad ES energopolitikas mērķi ir atjaunojamo energoresursu integrēšana un arī energo ražošanas procesa maiņa nākotnē. To var panākt, eh, to vajag apvienot ar eh, uzticamām sistēmām un saprātīgām cenām, taču arī finansējumam ir jābūt saprātīgam. Uh, Ja energotīklus veido pārvedes sistēma operatori, mums ir uh, jāpanāk, ka mums maksā patērētāji, un mums ir arī jāpiesaista investori, jo investīcijas ir ārkārtīgi vajadzīgas. Un to daļa kopējā finansējumā ir ļoti liela. Aizvien vairāk pieaug mūsu vajadzība pēc uh, garu uh, distanču liela attāluma energo pārvades, un tam ir vajadzīgi līdzekļi, uh, Taču kapitāls ir ārkārtīgi elastīgs, kapitāla investori darbojas globāli, un viņi labi redz, vai viņu mm, vai, vai, vai investīcija iespējas ir pievilcīgas gan atdeves ziņā, gan riska ziņā. Mums ir vajadzīga konkurētspējīga ieguldījuma atdeve un arī stabila reglamentējoša investīciju sistēma. Tāpēc eh, regulators ir mūsu lielā iespēja, un te pašā laikā arī mūsu lielais risks, tas ir jāņem vērā. Rezumējot finanšu tēmu, mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi mm, pieņemami investīciju atdevis rādītāji, rādītāji, kas būtu pieņemami pasaules finanšu tirgiem, un uh, Laba doma būtu ieviest maksas par tīklu paplašināšanu, kā tas ir darīts uh, daudzās valstīs. Tāpat arī vajadzētu saprast, ka ir vajadzīgs stabils reglamentējošs pamats. Jau agrāk tika norādīts, ka Pārvades projekta īstenošanai vajag desmit gadus. Pēc mūsu pieredzes seši gadi ir gana, ja visi to vēlas un ja viss notiek labi. Ja mēs sāksim projektu tagad, tad mēs to nebūsim pabeiguši līdz 2012. gadam, un mēs nezinām, kāds scenārijs darbosies tajā tālajā nākotnē, tāpēc uh, pastāv daudz riski. Ja ir risks, ka desmit gadu laikā iestādes varētu pārdomāt un teikt, nē, šis nav efektīvs projekts, tad investīcijas nevarēs notikt. Mums ir vajadzīgs stabils investīcija klimats un uh, atbilstoši investīciju atdevis rādītāji, lai tie būtu pievilcīgi investoriem. Runājot par lokālo kapitālu un projektu finansējumu, Mēs uzskatām, ka labs reglamentējošs ietvars un um, investīciju pievilcīgums eh, ir ilgtermiņa risinājumi. Balstoties uz mūsu praktisko pieredzi, es varētu teikt, ka mums ir vajadzīga laba investīcija atdeve, lai pievilinātu investorus. Uh, Mums ir vajadzīgs stabils uh, reglamentējošs ietvers, un mūsu lielais uzdevums ir paplašināt tīklus. To mēs varam darīt tikai tad, ja mēs saņemam pilnīgu atbalstu visos līmeņos no Eiropas komisijas, ja šo atbalstu saņem arī vietējās politiskās iestādes. Un ļoti uh, liels lēciens uz priekšu būtu vienkāršotas atļauju saņemšanas procedūras, uh, jau esošo koridoru optimizēšanas gadījumā, kā arī vajadzētu pātrināt šo procesu. Paldies par uzmanību. Paldies, Kendlera kungam. Tālāk uzklausīsim doktoru Ilu Kolam, kas ir administratīvo tiesību profesors Zaragostas Universitātē Spānijā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! godātie deputāti, es vēlos vispirms pateikties jums par ielūgumu uz aicinājumu piedalīties arī šajā panelī. Mēs tiešām redzam, ka tas, ko arī minēja mans kolēģis, atļauj piešķiršanām enerģētikas projektiem, lūk, tas ir tiešām nozīmīgs jautājums arī man. Un par dažādiem procedūrām tas ir vienmēr bijis svarīgi. Tā kā šodien pievēršīšu uzmanību trim lietām. Pirmkārt, uh, kā mēs izstrādājam šo procesu mērķi, kādi ir uzdevumi, un tālāk mēs skatīsim arī struktūru, kādā veidā tiek īstenots autorizācijas, jeb atļauju izsniegšanas process, un tad es vēl skatīšu kā trešo lietu, kas notiek ar tiem, kas it kā nav tieši ieguvēji no visiem tiem labumiem, ko piedāvā jaunās infrastruktūras. Bet pirms sākšu, es gribu vispirms norādīt ka spēkā, protams, daudzi likumdošanas pasākumi, kas ir spēkā 2009. gadā, kas tika pieņemti un kas tad kalpo par labu pamatu Eiropas enerģētikas tīkliem un reido arī pamatu tālākajiem instrumentiem, kurus varam izmantot, lai iznot savus projektus, kas jau šobrīd tiek plānoti. Katrā ziņā tas jau ir iekļauts arī komisijas paziņojumā par infrastruktūras prioritātēm un balstoties uz aktuālo situāciju. Mums tā, protams, ir jāsaprot, kāda ir īsti šīs paketes loma, kas ir pieņemta 2009. gadā, un vai vēl kaut kāds nepieciešams izmaiņas, kādā ziņā kā mums ir tai pielāgoties. Tātad uzreiz ķeršos tātad pie pirmā jautājuma - kritērija, atļauju izsniegšanas kritērija. Es vispirms gribu norādīt, kādi tad īsti ir atļauju izsniegšanas procedūra mērķi. Uh, Katrā ziņā jums jau visiem tas ir, manuprāt, saprotams un skaidrs, ka galvenais, protams, ir trans Eiropas transporta tīklu izveida. Ir jāsaprot, kāda veida tīkli ir galvenie Eiropas, trans, Eiropas tīkli, un tas ir jābalsta uz konkrētiem kritērijiem. Tātad kriteriji, kas nosaka, kur ir šie tīkli un kādas tālākās eh, iekārtas mēs plānojam uzstādīt kā daļu no Trans-Eiropas tīkliem. Viens no mērķiem, kāpēc mēs vispār izskatām arī šīs licences un atļauju izsniegšanas procedūras, ir tāds, ka nacionālais līmenis neapmierina. Mums ar to nepietiek. Mums tiešām jānodrošina, ka atļauju izsniegšana tiek saskaņota un viss šis process ir saskaņots Eiropas līmenī. Jo mums vienlaikus ir jāievēro, protams, arī subsidiaritātes līgums, kā to nosaka līguma piektais pants. Uh, 2009. gadā tieši subsidiarietātes principu dēļ 730 un 740 un 450 viss šīs regulas, kas tika pieņemtas, um, bija tieši vēstas uz šo procesu saskaņošanu. Bet tā, ka mēs runājam par šiem Eiropas mēroga tīkliem, tad uh, ir arī te jau Eiropas, protams, arī piesaisti daudz nopietnākam. Tas ir viss iekļauts 2009. gada paketē. Mēs runājam par ASEAN un Eiropas reģionālo tīklu un pārējiem citiem formām, kā mēs varam arī nodrošināt to, ka iesaistās nacionālajie spēlētāji un vienlaiks autorizācijas ja atļauju izsniegšanas procedūras tiek sakoordinētas Eiropas līmenī. Un lūk, tad, kad mēs esam arī sapratuši uzstādītos mērķus un par to, kuram tad īsti būtu jāiesaistās atļauju izsniegšanas procedūrā, mēs varam ķerties pie nākamā punkta, proti pie procedūras struktūras. Ir jāievēro vairāki mērķi, piemēram, savskatāmība, ieinteresēto pušu iesaiste un sekojušiem mērķiem. Visarežģītākās procedūras tiek veidotas parasti divos posmos. Pirmajā posmā mēs runājam par kopienas līmeni, kur uh, dažādi infrastruktūras projekti Eiropas līmenī tiek atlasīti. Nu, tie ir visi projekti, kas saistās ar enerģētikas plānošanu, transeiropas tīkliem. Tālāk seko otrais posms, kas ir pār šo projektu īstenošu decentralizētā līmenī. Tātad mēs runājam par tiem projektiem, kur iepriekš atlasīti un noteikti. Un šeit tad ir izšķirošā svarīga koordinācija ar nacionālām iestādēm. Šobrīd spēkā noteikumi, kas mums ļauj, protams, arī Eiropas līmenī šo mm, tīklu operators ciešāk koordinēt, un kopš 2009. gada mums ir iesaistot konsultīvā, konsultīvā procedūra, iesaistot arī dalībvalstu pārstāvis kur mēs ņem vērā visus būtiskos apsvērumus. Turklāt pirmajā posmā ir spēkā arī plānošanas um, mehānisms, kas ļauj arī mums nodrošināt zinām vēlastību. Un vienlaikus mēs arī, protams, skatāmies, lai tas viss atbilst ar reģionāliem plāniem. Lielākais mērķis, protams, ir noteikt, balstoties uz vairākiem kritērijiem, kuri tad ir tie projekti, kurus mēs visvairāk varam virzīt un nodrošināt atbilstību e, Transeiropas tīklu vai Eiropas tīklu idejai. Un lūk, tieši tie tie kriteriji, kas mums ļauj arī izvērtēt, kā mums vajadzētu tālāk attīstīt savu procedūru. Un kā mēs arī varam koordinēt savas rīcības arī nacionālā līmenī. Lai novērstu projektu īstenošanas aizkavēšanu. Un tas ir problēma, ko mēs esam dzirdējuši šo pēcpusdienu jau vairākas reizes. Tātad 2009. gadā pieņemtie eh, noteikumi, noregulējums ir skaidri pasaka, ka daudz par ko atbild tieši dalībvalstis. 2009. gada noteikumi ietver, protams, arī normas par kopienas atbildību, lai novērstu dažādu veidu aizkavēšanos un šķēršļus, kas rada problēmu, problēmas šos projekts īstenot. Tomēr otrā posma struktūra ir, manuprāt, vēl jāpārskata. Iespējams, ka tā būtu labāka ideja koordinācija, īstenot uzreiz arī atļauju izsniegšanas procesa sākumā, īpaši kas vērsts uz šo mēķi, uz projekta īstenošanu. Mēs to varētu panākt, arī uzticot uh, atbildību par otro posmu kopienas līmenī, kopienas līmeņa iestādēm. Tas nekādā ziņā, protams, nenozīmē, ka izslēdz no spēles dalībvalstis, kas, eh, protams, taču tāpat ir iesaistīts, jo eh, šie projekti tiek īstenot viņu teritorijās. Turklāt otrajā posmā mums arī liela uzmanība ir vidas jautājumiem, vid, ietekmei uz vidi. Dalībvalstis, protams, ir tās, kas arī nāk klājā ar konkrētu priekšlikumu, un eh, tas ir priekšlikums, par kuru tad vienojas kopienas līmenī. Uh, ja vien tur nerodas kāds problēmas arī operatīvā darbībā, proti, ka nonāk šāds projekts pretrunā ar piedāvātiem plāniem, aktīvo, aktuālo likumdošanu. Tālāk par šīm attiecībām starp nacionālo līmeni un kopienas līmeņa iestādēm. Mums ir jāskatās, ka mums ir jāveido šāds viens pieturs, uh, um, process, kas ļaut arī veicināt īstenošanas tempu. Ja šo atbildību vairāk nodot tieši kopienas līmeņa iestādēm, tad jāskatās arī uz konkrētajiem kavēkļiem, šķēršļiem, vispirms, kurus mums vajadzētu noteikt un likvidēt. Tātad, ja mēs skatāmies, kā mēs varam veicināt, straujāk virzīt atļauju izsniegšanas procedūras. Nu, būtu tiešām labi, ja arī nacionālās iestādes apskatītu, kāds ir šobrīd izmantotās procedūras, kas nozīmē kavēšanos. Dažādi veidā sabiedriskās plānošanas pasākumi un tam līdzīgas lietas. Un treškārt, es gribu runāt par kompensācijām, kas tiek izmaksāts eh, zemes īpašniekiem un citām iesaistītām pusēm. Tā varētu likties tāda nenozīmīga problēma, bet īstenībā eh, bieži vien tas ir milzīgs kavēklis, jo ja vietējā sabiedrība nav gatava tieši atbalstīt projektu, tas var vispār šos projektus iesaldēt. Un tas bieži vien ir tā, ka tās personas nesaredz tiešo labumu, ko viņas varētu gūt no šī eh, projekta, un tāpēc viņām pienāks arī kompensācijas. Un viņus jau vajadzētu laicīgāk iesau, iesaistīt arī plānošanas posmā. Tas ļautu labāk um, arī viņus uh, pārliecināt. Un lūk, tik daudz arī no mans puses par šo atļauju izsniegšanas procedūru Eiropā, enerģētikas tīkliem, arī transportam. Un paldies vēlreiz, ka jūs uzaicināt man piedalīties šajā panelī. Paldies! Nu, ļoti labi. Tālāk vārds būs Trevohungam um, kurš pārstāv Eiropas investīciju banku. Vienkārši viņam vēl arī vajag dot savas pulcas. Not so big problem. It's your turn. Okay, thank you very much. Um, the European Investment... Paldies. Uh, Eiropas investīciju banka, protams, ir Eiropas eh, tā kā naudas devējs Eiropas Savienībā, un mēs skatāmies, tā tika izveidota 57. gadā, un, protams, ka tās eh, akciju turētāji ir visi 27 dalībvalsts tagad. Un tā ir eh, atbildīga par atsevišķo, protams, politiku smēķu īstenošanu, un tā seko noteiktām Eiropas politikām aizdevumiem, protams, 2006. gadā mums bija galvenais akcents uh, likts uz četrām lielām lietām - energoefektivitāte, atjaunojumās enerģijas, uh, pētniecība un attīstība, un arī enerģētika un diversifikācija un piegādes avotu dažādošana, diversifikācija un Eiropas, transeiropas tīklu attīstība. Šodien savā prezentācijā es vēlos tieši runāt par uh, finansēm, kas tiek piešķirts enerģētikas tīkliem. Tas nozīmē um, elektrosadalus tīkliem, uh, Uh, gāzes transportīkliem un arī gāzes termināļiem un, un termināļiem, uh, uzglabāšanas termināļiem. Tātad, ja mēs paskatāmies, kāds ir šobrīd situācija 2010. gadā, uh, EIB aizdevumu apjoms ir kāpis no 2,5 miljardiem līdz 6,1 miljardam 2010. gadā un tas kopā veido daļu tikai, protams, no aizdevumā portfolija, portfeļa, kas ir šajā gadījumā, šajā laika periodā izsniegts. Mēs redzam, ka kopējais aizdevuma apjoms eh, enerģētikas jautājumiem bija tieši 18,2. Eh, tas, tas ir pierošanais tieši enerģija, bet kopējais izsniegtais eh, aizdevuma apjoms bija 18,2 miljardi. Un tas e, nozīmē aizdevumus 23 dalībvalstīm, iekļaujot arī tām 27 Transeiropas tīklu projektam, kas arī, protams, iekļaus kopējā iniciatīvā. Un mēs saņemām tad koplējais, tas veidos 57 biljonu eiro. 56 miljārdus eiro. Un mēs redzam, ka tas kopā ir nozīmēs iezīmēt 2,5 4 miljardus eiro, kas ir iezīmīti augstā līmeņa projektiem. Nu, vienmēr sakot, ir bijis tiešām strauši kāpums, un um, arī mēs skatāmies, kā tieši šie projekti ir īstenoti. Pagājušo gadu mēs arī vēl lēmām par 1,2 miljardu aizdošanu TEN projektiem, kas arī tieši saņem Eiropas grantus. Un tas bija tas, kā sen gaidītais projekts par starpsavienojumu starp elektrības tīkliem starp eh, Spāniju, eh, Franciju, eh, Itāliju, Maltu, Somiju, Igauniju un arī Lielbritāniju, tātad Īriju un Velsu. Un šāds projekts mēs atbalstījām. Tāpat arī sašķidrinātās dabiskās gāzes terminālu Polijā un Dienvidu gāzes koridora attīstību. Nu, mēs skatāmies, mēs vienmēr, protams, skatāmies arī uz pirmo pīlāru ieguldījums Eiropas politikas mēķu sasniegšanā, otrkārt projektu finansējums un treškārt finanšu un nefinanšu ieguvumi, ko mēs sniedzam. Tātad katrs projekts e, ir pirmkārt tiek novērtēts, lai mēs noteiktu, vai tas atbilst Eiropas politikas mērķiem, un vai tas īstenībā ir tāds atbilstīgs galvenokārt trīs kritērijiem - ekonomiskajiem, vides, tehniskajiem kritērijiem un arī finanšu kritērijiem. Attiecībā uz um, trešo pīlāru mēs skatāmies, ka enerģētikas jautājumi un galvenokārt IEIB e, uh, finansu projekti iepriekšējo četru gadu laikā uh, bija tādi ilgtermiņā plāni, projekti, kas ir vērsti uz sadalas tīkliem un eh, sadalas tīklu operatoriem, kas darbojas nacionālā un reģionālā līmenī un kur ir pakļaut regulātoram, konkrētam noregulējumam. Un tagad, protams, ir arī e, uzdevums, lai vienmēr šie līdzekļi tiktu, tiktu sapkopot uz labiem nosacījumiem un tālāk tos izmantotu arī e, par labu, protams, gala patērētājiem. Uh, arī nodrošinot zināmas rezerves iespējas, lai no, sektu visas operatīvās izmaksas. Mēs esam izveidojuši jaunu finanšu struktūru, kas ir, ir īpaši sašķidrinātās gāzes projekts, kur tika nodrošināt arī garantijas um, projektā kapitālam. Tālāk nākotnes investīciju vajadzības un izaicinājumi Eiropas komisija ir noteikusi, ka, vai aprēķinājusi, ka, lai sasniegtu Eiropas uh, klimata un enerģētikas mērķi 2020. gadā, tur vajadzētu 60 uh, biļ, miljārdus eiro gadā investēt, lai sasniegtu šos augstos mērķus. Un galvenokārt tas būtu inovācijas elektrības tīklos, tas nozīmētu, lai mēs strauji uh, attīstītu arī atjaunomo energoresursu izmantošanas kapacitāti un tāpat arī, arī modernizētu sadalas tīklus un samazinātu uh, zudumus tīklos. Gāzes sektorā tas nozīmē diversifikāciju un piegādes drošību. Galvenais, protams, bāžas te ir ņemot vērā uh, pieaugušo atkarīgu no importētās gāzes. Tad mums ir jāskatās, kāds mēs piedām jaunas gāzes piegādes ceļus, arī sašķidrināto dabas gāzi un gāzes uzglabāšanu un jaunā gāzes tīkla attīstīšanu Eiropā. Nu, lūk, mēs redzam, tur vienmēr kavējas ar investīciju. Kāpēc? Par to es varu stunāt, tāpēc, ka atkal ir ļoti ilgs atļauju izšķiršanas process, tāpēc, ka ir sarežģīti noteikumi un tarifu struktūras atbalsts. Um, arī šādas investīcijas, regulāras investīcijas tīklu uzturēšanā. Tas nav vienmēr veidots tā, lai nodrošinātu arī plānoto 2020 mērķu sasniegšanai vajadzīgos strauju investīciju, o, strauju pieaugušo finanšu investīcijas. Tur īsti nav plānos iekļauts. Un vis tālāk mēs skatāmies ilgtermiņā, protams, mēs redzam, ka ir samazinās kopējais finansējuma apjoms, kas ir pieejams. Tālāk par eh, konkrētām problēmām. Atļauju izsniegšanas sarežģītās procedūras. Iepriekšējos gados, lai gan atļauju izsniegšana ir uzskatām par vienu no galveniem šķēršļiem un kavēkļiem projektu īstenošanā, tomēr varam arī ziņot par zināmu progresu. Ir vairākas dalībvalsts, kas ir izspēruši vajadzīgos uh, soļus, ir izmainījuši savu likumdošanu, ir vienkāršojuši procedūras. Strateģiski šis uh, pamatnovērtējums, mēs skatāmies arī uz 142 direktīvu, 142 direktīvu, kas ir tieši arī vērsta uz jautājumu sakārtošanu, vienkāršošanu na, ra, nacionālā un arī reģionālā līmenī jaun, izveidot jaunas infrastruktūras. Un, protams, vienmēr šie infrastruktūras jautājumi ir kopā arī vidas un sociālajiem jautājumiem. Uh, Un tur ir jāskatās arī, kādi varbūt mīkstinošie pasākumi un kāds neredz ir šīs daļējās barjeras, kuras vēl ir spēkā, un kā mēs varam tomēr veicināt arī lielus elektrības starpsavienojumu projektus, piemēram. Nobeigumā ir tiešām jākāpina temps, kā tiek invest nodrošināts investīcijas elektroenerģijas tīklos un projektos. Uh, Mums jānodrošina vislabākie nosacījumi un apstākļi, lai mēs iznot tās prioritātes, tos investīciju projektus, kā to ir noteikts, kas arī tīkla operatoriem saistoši. Un kā mēs varam saskaņot arī šos projekts ar enerģētikas tīkla ekonomisko ciklu. Uh, Un tādā arī mēs skatāmies arī jaunos tehnoloģiskās, tehnoloģisko attīstību, ko arī šobrīd jauno politiku veido Eiropas komisija. Tas ir, piemēram, Eiropas projektu obligāciju iniciatīva, kuru arī komisārs Olī Rēns izsludināja uh, februārī. Tāpēc mēs runājam arī kapitāla tirgus finanšu līdzekļiem, kas ir vēsti uz to, lai projektu obligācijas tad eh, piesaistītu papildus līdzekļus, kurus tad eh, šīs obligācijas savukārt izsniegtu uh, projektu vadītāji. Un tad mēs nodēļ kapitāla uh, piesaisti uh, šajā Magarits fondā. Un visbeidzot šāds finanšu instruments, kas ir vērsts uz to, lai attīstītu inovatīvus projektus, kā piemēram viedietīkli vai elektroresursu uzglabāšanu, elektrības uzglabāšanu, uzkrāšanu. Paldies! Paldies jums! Nu, lūk, tā milzīga informācijas gūsma, un tātad vispirms paldies visiem ekspertiem! kas eh, palīdzēja visiem mums tiešām strauji risināt šo jautājumu tālāk, un, protams, mums visiem bija ierobežams laikā. Bet tagad pienāca laiks ar jautājumiem, un ir desmit deputāti jau piekrituši, un līdz ar to arī slēdzam runātāju sarakstu. Pirmkārt. Otkārt, es aicinātu tagad tie deputātus, kas uzdod jautājumi. Nu, pirmkārt, tagad es pasakos jūsu visu vārdā visiem ekspertiem, lūdzu vairs to nedariet. Uh, Un otrkārt, lūdzu tikai jautājumus, lūdzu tikai jautājumus, jā, ietaupīsim laiku, jo es gribu, lai tomēr atkal eksperti varētu pēc tam arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tāpēc mans priekšlikums sāds. Tātad viena, divas minūtes katram deputātam, deputātei, lai uzdot jautājumus. Tas, protams, nav vienkārši, bet diskusijas, protams, mēs varam arī risināt mūsu starpā citurreiz. Paldies jums, Jurģis, par izpratni. Dekalstījo kundzi. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, tā kā es esmu pirmā, tad es tomēr pateikšos arī runātājiem. Un tas nozīmē, ka visiem citiem kolēģiem naudas vairs jādara. Es tagad vēlētos arī pateikt no savas puses pāris jautājums. Nu, tātad viens no runātājiem tieši runā par viedajiem tīkliem. Komisijas um, dokumentā, kur arī ir runa par viedo tīklu attīstīšanu, mēs norādām, ka tas ir veids, kā mēs arī skatām to kopsakarībās ar infrastruktūras attīstību. Es baidos, ka līdz šim mēs nepievēršam padzinātu uzmanību tam, ka mēs šīs lietas neret tomēr skatām atrauti. Pat vēl atrautāk nekā komisija Un tāpēc jūs, es tarījos, kungs, bija tieši tas, kas tam jautājumam pievērsat patvilnāt uzmanību. Tātad, ja mēs skatījāmies uz projekta apjomu, mēs diezgan daudz ko varam uzzināt īstenībā par uh, izmaksu liederību. Un mēs runājam par konkrētiem ieguldījumiem, kas ir vērsti, protams, uz um, viedo tīklu attīstību, kas attīstīšanu, kas paši par sevi, protams, ļoti dārgi. Bet vienlaikus mēs arī uzsveram to nozīmi energoresursu transportēšanā. Tad tas būtu jautājums, kā mēs varam, protams, arī iekļaut tīklos um, atjaunamos energoresursus, nodrošināt arī uh, e-mobilitāti un visu pārējo, ko jūs arī nosaucāt, bet mēs redzam, ka tas īsti nedarbojas. Un tāpēc mēs nesam iepatikuši, mums ir cits valsts, kas ir priekšā attīstot šos viedos tīklus. Eiropā tas ir sarežģīti tāpēc, ka ir jāskatās uz investīcijas iespējām un sadarbību, kas ir eh, sa saka, saskaņots publiskajā sektorā. Tātad, kas šobrīd īsti pietrūkst, ja mēs runājam par viedotīklu attīstīšanu? Weberkungs, man ir jautājums Ekartam Trosterkungam, kurš runāja par atjaunī, atjaunojumiem enerģijas avotiem. Uh, Eiropas Savienība, protams, liek lielas cerības uz šāda veida enerģijas attīstību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tāpat, lai domātu par turpmāko rūpniecības attīstību, darba vietu radīšanu, bet Eiropas Savienība ekonomiskā ziņā ir atvērta telpa un pat daži saka, ka pilnīgi brīva telpa, un mums nākas saskarties ar ļoti sīvu uh, konkurenci, tīpaši no Ķīnas puses, kas ir 38% no ekonomikas stimulēšanas programmas veltījusi zaļajām tehnoloģijām, vēja enerģijai, saules enerģijai un visāda veida dempingu īsteno, īstenojot finanšu dempingu, uh, ir milzīgas subsīdijas, uh, kredīti par brīvu un uh, tādējādi tiek stimulēts eksports, uh, kas ir nodrošina negodīgu konkurenci uh, Eiropas uzņēmumiem, un uh, daudzi no tiem ir spiesti pārtraukt savu darbību. Jautājums, kas ir paredzēts, lai aizsargātu šīs nākotnes industrijas, lai nodrošinātu nākotnes attīstību? Paldies, Fon uh, Bremtes kundze. Mm, Embrazina, nemadien. Šķiet, ka viņa ir izgājusi. Atvainojiet, es jūs nepamanīju. Uh, Jūs kārta. Paldies. Priekšsēdētāji, es runāšu uh, īsi. Ir daudzi runātāji izteikušies, kas mums ir snieguši ļoti interesantu informāciju, bet man šodien pietrūka runa par steidzamību. Es uzskatu, ka energoinfrastruktūra tas ir steidzams jautājums. Uh, Man te nav jārunā par aktuālajām tēmām Japānu, bet uh, es uzskatu, ka arī tas mums rāda, cik atkarīgi mēs esam no, atkarī, no enerģijas un cik uh, eh, nedroši ir situācija. Un mums ir jāraugās arī, lai šie viedie tīkli un supertīkli būtu prioritāte turpmākajiem mēnešiem un gadiem. Tāpēc es vēlētos jautāt pāris lietas. Jā, par šiem uh, viedajiem tīkliem un supertīkliem. Uh, man pietrūkst pārskata par pašreizējo situāciju, kādi ir lielākie tīkli, lai, lielākie šķēršļi, lai īstenotu šos viedos tīklus lokālā līmenī, un vai Eiropas līmenim arī šeit ir svarīga loma, tostarp uh, komisijai un parlamentam. Uh, Otrkārt, runājot par Tröster kunga teikto par reģeneratīvajām enerģijām, jūs eh, ļoti labi izteicāties bez energo infrastruktūru. pielāgošanas mēs nevarēsim prioritizēt atjaunojumās enerģijas, un mums eh, ir ļoti ātri jāpārslēdzas uz šiem atjaunojumajiem energoresursiem. Kur tad ir šķēršļi? Uh, jo šķiet, ka tie nav prioritāti jau pašreizējos tīklos, kāda ir šķēršļa un ko Eiropa varētu darīt īstermiņā. Děkuji. Paldies, Bražina kungs. Eh, pokud eh, postavíme, a my jsme postavili jako. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs izstrādājam prioritātes atjaunojamo energoresursu jomā, un es baidos, ka mums ir tikai viena iespēja veidot energo savienojumus starp Ziemeļeiropu un Dienvidu Eiropu, un mums ir vajadzīgas investīcijas, elastīgi resursi, kas papildinātu to, kas mums jau ir gadījumiem, kad vējš pārstāja pūst, kad saule pārstāja spīdēt, un ir vajadzīgas investīcijas arī viedo tīklu infrastruktūrā, respektīvi tie ir tīkli, kas varēs veikt gan savienojošu, gan energo uzkrājošu funkciju un darīt to viedā veidā. Salīdzinājumam, ja mēs prioritizēsim tradicionālos resursus, tad mums vajadzēs vairāk savienojumu, kas nozīmē, ka vajadzēs arī lielākas investīcijas. Un šajā situācijā atvienojamie energo, atjaunojamie energoresursi būs uh, iespēja kas tiks patērēta vietējā līmenī un nevajadzēs atvēlēt papildu resursus šīs enerģijas pārvadēji. Jautājums ir par to, kādas izmaksas būs tad, ja mēs palielināsim atjaunojumu energoresursu īpatsvaru, vai kāds ir salīdzinājis atjaunojumu energoresursu un tradicionālo energoresursu izmaksas, to mums vajadzētu noteikti darīt. Herr Kollege Kārins. Paldies, Kariņkungam vārds. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums. Šodienas runātāji daudzi runāja par energoresursu īpatsvaru un viedtīklu iekļaušanu, citi savukārt runāja par uh, piegādes drošību, bet neviens nerunāja par vienota tirgus veidošanu, iespējams tāpēc, ka visi to uzskata par pašsaprotamu un nevienu tas vairs īpaši neinteresē. Lai palielinātu atjaunojamo energo resursu izmantošanu, mums ir vajadzīgi viedtīkli, jo tie nodrošina svarīgo pienesumu sistēmai. lai būtu iespējams veidot kopīgu tirgu, ir vajadzīgi fiziski starpsavienojami, un dažas no prezentācijām mani pārsteidza. Man ir jautājums Trastas kungam. Kur viņš ir? Jā, viņš ir priekšā, es viņu redzu. Es redzu jūsu pakauzi. Jūsu prezentācijā bija ļoti interesanti norādīts par supertīkla izveidošanu. Uh, Tātad Ziemeļāfrikas saule. Un, nu jā, jūs sacīm redzot pieņēmāt, ka politiskie neso, res, nemieri beigsies, un šī saule un uh, Ziemeļjūras vējš, ja mēs spēsim izmantot šos abus resursus, mūsu dzīve būs jauka. Ja es paraugos uz mūsu pašu reģionu, uz Baltijas valstīm, situācija ir interesanta. Slaidā jūs paskatieties pats, Baltijas valstis vienkārši ir atstātas aiz borta. Jūsu prezentācijā viņas ir ārpus Eiropas. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu pārdomāt. Vēl viena interesanta prezentācija. Atvainojieties, pareizi neizrunāju vārdu. Uh, Čirličovas kundze. Jūs pārstāvat uh, eh, 33 uzņēmumus un 22 valstis, un neviena no tām nav no Baltijas valstīm, jo, protams, ka Gazprom monopols ir atstājis savu ietekmi šeit, un viņš ir atstājis lielu daļu Eiropas aiz borta. Un uh, es vēlos teikt, ka ja mūs interesē vienotais tirgus, ja mēs vēlamies izveidot uh, supertīklu un nodrošināt energo apgādes drošību. Jums jāatceras, ka pastāv enerģētiskais anklāvs, enerģētika, enerģētikas sala Eiropas ziemeļa austrumos, ko arī vajadzēs integrēt kopējā tīklā. Paldies! Rēra Madurel. Rēras Madurelas kundze. Gracias, presidente. Mm, Direkt... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu Kavaljo kungam. Karabajo kungam. Viņš runāja par Ziemeļāfrikas atjaunojamo energoresursu integrēšanu Eiropas energopatēriņā. Un jūsu slaidos mēs redzējām kaut ko, kas attiecās uz ziemeļu, uz dienvidu austrumu koridoru. Varbūt, ka mums vajadzētu šeit runāt arī par dienvidu ziemeļu koridoru, tāpat kā attiecībā uz gāzi. Uh, Tāpat arī tika minēts tas, ka pietrūkst Eiropas vīzijas, kā mēs varam panākt šo Eiropas vīziju, kādas ir jūsu idejas. Tālāk par Čirličovas kundzes prezentāciju. Es vēlētos zināt, kādās platformās, kādos līmeņos tiks pārunāti tie projekti, ko mēs uzskatām par prioritāriem. Vai reģionālajām iniciatīvu grupām būs kāda loma, vai tiks veidotas specifiskas platformas? Paldies! Glante. Glantas kungs. Jā, ja, vielen dank, eh, meine frāga. Eh, paldies, mans jautājums, vai drīzāk piezīme. Šķiet, ka mani kolēģi jautāja, kādā līmenī tas tiks runāts, un es domāju, ka jānotiek abos līmeņos, gan Eiropas, eh, gan dalību valstu līmenī būs savi mājas darbi. Eiropas līmenim būtu labāk, ja tam būtu savas prioritātes. Uh, Un uh, tad jautājums, kas ir svarīgs, uh, vai energo savienojumi vai kaut kas cits, un arī komisijā jānotiek diskusijai par to, kā risināt šos jautājumus, vai vajadzīgi kādi izlīdzināšanas pasākumi nacionālajā līmenī. Uh, manā dalībvalstī, manā reģionā ir daudz piemēru tam, kā gāzes trauva vai alternatīvās enerģijas tiek skatītas eh, apvienojumā ar pilsoniskajām iniciatīvām. Un pilsoniskās iniciatīvas izdara spiedienus tām. Un eh, šī atļauja piešķiršanas procedūra, tās pātrināšana, kā mēs to varētu darīt? Um, mana pieredze liecina, ka saīsināt šo procedūru, nu, tas varētu būt bēdīgi, bet uh, vai būtu iespējams šo procedūru tik intensīvi virzīt, eh, lai eh, nebūtu mums par ko sūdzēties. Mm, Vācijā eh, šis process ir pārskatāms, iedzīvotāji var iepazīties ar to, kas notiek, taču šie iedzīvotāji vienkārši neierodas, taču, kad kaut ko sāk darīt, tad rodas spiediens. Jautājums ir par to, kā labāk informēt sabiedrību, un uh, protams, vajadzētu arī šos pārvadus renovēt, un pilsoniskā iniciatīva manā valstī ierosināja izmantot jau esošos eh, pārvadus. Kāda ir jūsu pieredze šajos jautājumos? Tikau. Nu, Tikau kundzei vārds. Viņa ir izgājusi, e, tad kolēģi man divi vārds. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu jums paust uh, savu personisko viedokli, vai kā, kādas man ir uh, personiskās izjūtas, kad es uzklausu visus šos uh, mūsu uzaicinātos ekspertus, mani pilnīgi uh, satriec, cik sarežģīts ir šis jautājums Eiropas līmenī. Un rodas jautājums, kas ir tīklu īpašnieks, vai mēs varam apsolīt Eiropas pilsoņiem, ka kādu dienu neradīsies pilnīgs haoss tīklu jomā, vai Gazprom var kādreiz nopirkt mūsu sadalas tīklus, vai likums to Un man ļoti žēl, ka mums nav tāda vēsturiska pārskata par situāciju dalību valstīs, kā tas ir bijis attiecībā uz enerģētikas, dzelzceļas, eh, sauszemes ceļu tīkla izveidi. Un eh, šī administratīvā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Varbūt mums vajadzētu izveidot tādu tīklu pārvaldes uh, Uh, organizācija, kas būtu tā kā Eiropas Savienības filiāli, kas nodarbotos ar tīklu pārvaldi un cēnu noteikšanu. Es uh, nezinu, vai šī administratīvā sarežģītība tiešām var dot kaut ko labu pilsoņiem attiecībā uz gāzes un elektrotīkliem. Paldies! Paldies! Uh, vārds Balčītes kungam! Pirmininkē, es tikroju. Paldies priekšsēdētāji! Mēs šodien dzirdējām daudz jauna. Es vēlos atbalstīt savus kolēģus, jo īpaši Kariņa kungu. Viņš runāja par enerģētikas salām. Un uh, problēma ir tāda, ka mums nav vienotas energosistēmas. Mums vajadzētu apsveikt zināmas lēmumus, kas tika pieņemti, lai iekļautu Baltijas reģionu kopējā Eiropas energosistēmā bet man arī jāteic, ka visi lēmumi ir jāīsteno ātrāk. Mums ir vajadzīgs plāns. Šodien mani pārsteidz dažas lietas. Kad mēs runājām par elektrotīkliem, izrādījās, ka neesam gatavi pieņemt enerģiju no atjaunojamajiem avotiem. Mēs mēģinām īstenot dažādas politikas, ieviest tās, bet tās nespēja praktiski darboties. Ir trīs institūcijas, kurām vajadzētu reglamentēt elementārākos pamatprincipus. Tās ir saistītas ar gāzes nozari, un šīm institūcijām nav vienotas pieejas. Es domāju, tā ir viena no lielākajām problēmām. Neviens šodien nerunāja par sistēmu, kas varētu nodrošināt gāzes apgādi. Mums ir jāveido šāda sistēma. Tik runāts, ka tā būtu jāizveido divu gadu laikā. Mēs aktualizējām jautājumu par šo sistēmu, jo, ja tās nebūs, tad dažas valstis nevarēs savienot ar rietumu sistēmu. Tā ir ļoti svarīga problēma. Paldies! Es tagad ierosinu Uh, dot vārdu mūsu viesiem, tajā secībā, kādā viņi uzstājās, respektīvi dot viņiem vēlreiz iespēju izteikties un atbildēt uz, uz kādu no jautājumiem. Un uh, es pats varētu teikt, ka man nav nekas sakāms, tāpēc uh, došu vārdu runātājiem un osīšu kungam kā pirmajam. Vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Jā, šķiet, ka nē. Tad Alberto Karabajo, Joza. Jā, kur tad jūs īsti sēžat, ja mums te samainījās cilvēku vietām? Jā, paldies, labi, es atbildēšu jautājumu, ko man uzdeva attiecīgi par tiem tīkliem. Uh, kas īsti šobrīd vēl nav īsti saprast, tie viedie tīkli, kā viņam vajadzētu darboties Eiropas līmenī un kā līdz šim varbūt nav īsti šīs izpratnes. Jo, protams, sanāk, ka katra dalībvalsts ir kā virs šos projektus pat par sevi. Katrai dalībvalsts ir savi sadalas tīkli, katrai ir savas idejas, un tad pēkšņi vienā brīdī, it kā ir tā kopsavilkuma veidā, veidojas tādas attīstības tendences, kuras tad, nu, sakam tāds, somējot individuālās pieredzes, mums ir lūk Eiropas pieredze un Eiropas vīzija. jo galu galā jāatzīst, ka problēmas jau gan nav līdz ar to atrisināts, atsevišķu valstu problēmas tomēr paliek spēkā. Un mēs redzam, ka mm, dažas valsts ļoti tā negribīgi īsteno savas plānus. Viņi arī negrib neko īpaši grosīt līdzinējā sistēmā, un tas, protams, rada grūtības Eiropas līmenī. Un lūk, šajās valstīs var notikt tā, ka atsevišķie projekti īsti nav īsti tajā attīstības stadijā, kā mēs to gribētu redzēt, un ne tajā fāzē, kā mums vajadzētu to Eiropas līmenī redzēt. Tad mēs īsti nevaram runāt par Eiropas supertīklu izveidi. Tāpēc nākošā desmitgades plāna izskatīšanā, īstenošanā mums būtu svarīgi, lai mēs tiešām šeit nodrošinām labāku koordinācijas Eiropas līmenī, lai komisija aktīvi šos jautājumus risinātu un ar dalībvalstīm jau risinātu plānošanas posmā, nozīmīgas sarunas. Un to arī jāskata kopsakarībās ar savas valsts plāniem un blakus un citu valstu plāniem. Tikai tad tā veidosies, ka tā tiešām Eiropas redzējums, Eiropas vīzija. Paldies! Stādījus kungs! L stādījus kungs, lūdzu, tas jums, jums iespēja atbildēt. Iepaldies! Vispirms jautājums bija par pētniecības un attīstības arēnā jomā. Nu, tiešām, ja mēs skatāmies galvenie izaicinājumi šobrīd - sadalās tīkli. Pagātnē, kur bija runa par jauno tehnoloģiju attīstību, vienmēr bija jautājums par sadarbību starp dažādu veidu iekārtām, tehnisko uh, nodrošinātāju un tehnoloģiju nodrošinātāju Bet tas vienmēr tika veidots tā kā divpusēja sadarbība. Šobrīd mēs runājam par viediem tīkliem. Mēs jau skatāmies arī, protams, uz šo distribūciju sadali, un mēs vēlamies iesaistīt arī patērētāju. Un tad uzreiz milzīgs iesaistīto pušu skaits. Ir gala patērētāju uzņēmumi, ir komunikāciju nodrošinātāji, dažādi iekārtu piegādātāji, un tīklu operatori un papildus uh, enerģijas piegādātāji. Tā kā viss tas ir iesaistīts kopīgajā mm, uzdevumā. Tur ir daudzi iesaistītās puses. Un tā līdz ar to viens no mm, sarežģītiem jautājumiem nav vairs tik daudz tehniskie ierobežojumi, bet gan biznesa modelis. Ietvars, kas mums ļauj izstrādāt tāds noteikums, uh, juridisko ietvaru, kas paredz šādu sadarbību arī ar iekārtām, fiedošanu uh, ar iestādēm, ar politiķiem, kas izstrādā šos priekšlikumus. Lūk, tieši tāpēc mums ir šķiet ļoti svarīgi arī pētniecības attīstības jomā ir jāskata arī nevis tikai tehniskā puse, bet arī visi šie pārējie jautājumi. Un es piekrītu, ka ir arī vairākas valstis Un Eiropā mums ir tiešām labas izredzes un labas iespējas arī uzņemties vadošo lomu šajās jautājumos. Lūk, tas ir viens no galveniem uzdevumiem. Ko mēs arī varam veicināt un atbalstīt dažādos veidos. Par šķēršļiem runājot. Protams, galvenokārt mēs runājam par šķēršļiem lokālā līmenī jo juridiskais ietvars parasti noteikums darbojas tieši lokāla līmenī, eh, bet tas sarežģīja lietas arī tālākiem projektiem. Un tāpēc jāveido dialogs mm, lokālā līmenī un Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jāskatās kopā, tas, protams, kā mēs šos tīklus attīstam kopā ar elektrības tirgu, un tam vismaz ir jābūt Eiropas līmeņa tirgumu kas atbalsta arī viedos tīklus. Jā, labi, mēs runājam par aktīviem patērētājiem, par tirgiem, kurus virza un vada patērētāji. Un tas ir šobrīd galvenais jautājums arī viedotīklu izstrādē. Paldies! Paldies, dr. Strascovs, Trasters. Jā, paldies. Man tika uzdot vairāk jautājumi, un es ceru, ka jūs varēs pierakstīt. Pirmais jautājums bija pilotprojekti un viedie tīkli. Nu, piemēram, Dānijā mēs ļoti aktīvi arī strādājam pie CELP projekta, kas tiek ļoti aktīvi virzīts tālāk, un arī par sadalas tīkliem, kas tiek šobrīd izmēģināti jau. Un tur ir skaidri atklājas vairākas lietas, nu, un reizē tas ļauj arī salīdzināt, piemēram, CO2 ietaupījumi un mēs redzam, ka tur vēl zināmi uzlabojumi jāveic. Otrs jautājums bija par produktiem atjaunomo enerģiju aizsardzību Eiropā. Nu, tas neskan īstenībā tikai atjaunomās energoresursus, bet arī cits produktus, un tāpēc es domāju, ka es īstenībā neesmu lielākais eksperts šajā jautājumā. Līdz ar to par to daudz neko neteikšu. Vēl par šo steidzamību vai mums ir vajadzīgi tiešām gan šie viedietīkli, gan supertīkli. Nu, mēs redzam, ka šie supertīkli un pārvadu tīklu izveidošanai ir jāsaskarās ar reālu problēmu. Tā kā mums trūkst vēl šo atjaunojumu energoresursi, un mums ir jācenšas panākt šādu līdzsvarotu arī teritoriālo pārklājumu. Uh, Tātad no nu viens puses tajā ziņā viedie tīkli var spēlēt būtisku lomu, ko mēs dzirdējām arī mani kolēģi sacīja par šiem jautājumiem, un tas tomēr viss vēl prasīja zinām laiku. Tad jautājums par Baltijas valstīm, kāpēc tās nav sasaistīts ar citām Eiropas tīkliem. Nu, lūk, mūsu modelī tas tomēr parādās. Kad šo modeli mēs izstrādājām, jāatzīst, mēs saņemam diezgan maz informācijas. Uh, Un vispār es norādīju arī savā priekšlasījumā, ka mums ir kopīgā interese arī iegūt labāku pieeju datiem par tīkliem. Vajadzētu vispār panākt, ka šādi tīkli, dati par tīklu dati ir publiski pieejami un arī pētījumi. Nu, vismaz tādām konsultīvajām birojiem, kāds ir mūsu tad uzņēmums. Uh, Tālāk par ilgspējīgu mēs skatāmies, ka, protams, Eiropā salīdzinot ar citiem reģioniem šis rādītājs nav diezko labs, bet mēs to varam uzlabot. Un tātad nākotnē mums arī varētu varbūt vēl ilgspējīgāks nākotnes pētījums. Nu, es ceru, ka neko neaizmirst. Paldies! Paldies! Tašovski kungs tālāk. Jā, paldies. Man arī bija uzdot daudz jautājumu un mēģināšu šīs visu atbildību. Nu, lūk, e, jaunie atjauno, atjaunojamie resursi un liberalizācija. Jāatzīst, ka sākotnēji e, mūsu, protams, pirmais uzdevums bija liberalizēt enerģijas tirgu. Bet vēlāk ir nākamais jautājums par atjaunomo energoresursu attīstīšanu. Un liberalizācijas jautājums tik nu vairs nav aktuāls. Samazinās arī, protams, mūsu kapacitātes ar kurām mēs vēl varam arī vēl manevrēt. Un tāpēc mēs gribam, protams, panākt, ka iztrūkstošo kapacitāti tad aizpilda energoresursi, kurus iegūstam no atjaunojumiem resursiem. Bet tas vēl ir uzdevums. Mēs gan arī runājam ne tikai par starpsavienojumiem, bet arī par tādiem varbūt arī sastrēgumu punktiem. Uh, kas nespēja pārvadīt visu sarežģīto elektroenerģiju. Un tas arī ir tā kā tikpat sarežģīts jautājums. Tāpēc mēs varam veidot arī par tādiem, uh, protams, elektromaģistrāliem, bet līdz šim mēs runājam varbūt tādiem maziem lauku ceļiem. Un tas, lūk, noved pie tā, ka mēs uzsākam liels plāns, bet viss tas iestrēdz vienos konkrētos punktos. Tālāk par Protams, jūs audzināt, es varu jums iepazināt statistiku Čehijā par investīcijām elektrotīklos. Es jums nevaru sniegt šādu statistiku par visu Eiropu. Nu, vienmēr sakot, tas ir milzīgs investīcijas. Tālāk par drošību, jeb energo piegādes drošību. Nu, par to, protams, ir atbildīgs šobrīd dalībvalstis. Un dalībvalstis šo atbildību ir novēlušas uz uh, sistēmu operatoriem. Un tad sanāk, ka visu atbild sistēma operatori. Nu, labi, tur arī tiesaistās uh, <clears throat> gala patērētāji, <clears throat> viss tehniskais aprīkojums, un tas tomēr ir viss jāsano, jāsaliek pareizajā līdzsvarā bet galvenais sloks ir uz pārvades tīklu operatoriem. Tālāk par konkurētspēju. Čehijā mums ir šobrīd vairāk nekā 1700 megavatu solārie paneļi uzstādīti. Tos esam iepirkuši galvenokārt no Ķīnas. Tā kā mēs varam tikai, protams, sapņot vēl par um, šādiem rezultātiem Eiropā. Es gribēju, ja citiem vārdiem sakot, ka visus šos panus arī mēs varētu saražot paši. Mēs par visu to maksājam, bet lūk importējam no Ķīnas. Un varbūt tas nav īstais veids, kā mēs varam būt tiešām veiksmīgi. Tālāk Čelikovs kundze. Čelikovs kundze. Manuprāt, desmit minūtes ir grūti desmit minūtēs visus sarežģītās jautājumus arī atbildēt. Uh, Mēģināšu te tikai varbūt arī pateikt galvenos jautājumus un atvainojos, ka es visus varbūt neuzdevu prezentāciju jums neizstāstīju. Tātad par Baltijas valstu izolāciju. Ir ties, ka Baltijas dalībvalstis nav nevien īsti e, e, mūsu organizācijas dalībniece, bet Lietuva ir pieteikusies uh, Lietuvas attiecīgo organizāciju dalībai un droši vien, ka drīz arī iestāsies. Bet um, līdz šim viņi nav iesaistījušies uh, mūsu izstrādātajos procesos. Uh, Piedošana, tā nemaz tas nav. Jau arī 2011. un 2012. gada attīstības projektos viņi visi ir iesaistījušies, viņu projekti ir iekļauti un tas nozīmē, ka arī viņi iekļaus kopējā Eiropas gāzes tīklu uh, novērtējumā. Tā kā es jums, protams, nevarēju piedāvāt visas detaļas par to, bet vizuāli jūs arī redzat, ka tāds mm, ir jau iekļauts, un arī papildus informatīvais slaidos jūs arī varat iepazīties ar prezentācijas materiālos, iepazīties ar šiem datiem. Šīs problēmas Baltijas reģionā, protams, ir arī e, eh, vissāpīgākās un tās visteidzamākā tā ir jārisina un tāpēc mēs runājam arī par investīciju plāniem, kurus mēs arī plānojam sagatavot gāzes ziņā, gāzes tīkliem. Tas arī būtu vērsti uz Baltijas reģionu integrāciju Eiropas kopējās tīklos. Un iespējams, ka mēs to pat panāk līdz 2015. gadam, kā tas ir noteikts, eh, bet, nu, baidos, ka tas nebūtu īsti reāli iespējams, lai gan padomu secinājumi to tā paredz. Tad īsti par fórumu, kā tā varētu izskatīt Eiropas nozīmes projektus. Nu, mēs īsti šobrīd nevaram pateikt, kādi būs īstie kriteriji Eiropas līmeņa projektiem, bet, ja jūs prasat, kā mēs to domājam, kā mēs to redzam, kur tad fórumu izskatīt nozīmīgos projektus, Un tas būs atkarīgs arī, protams, no projekta apsvēruma. Mēs runājam arī par reģionālajiem projektiem šogad, un vēlāk mēs plānojam arī izstrādāt jau līdzinējos, izmantot līdzinējos eh, fórums, reģionālos fórums. Piemēram, grib gāzes reģionālo investīciju fondi, kas ir arī vērsti uz bilaterālajām eh, projektiem, darba semināriem, kas tieši iesaista visas iesaistītās puses, ieinteresētās puses, kas darbojas plānu attīstīšanā. Tāpat mēs arī gribam nodrošināt visefektīvāko veidu, lai vēl kaut kādā veidā um, TSO uh, resursus netērētu lieki, bet gan efektīvi. Un tiešām nodrošināt visu to, ko vajag mums TSO ietvaros. Tātad pārvedas sistēmu operatoru darbībai. Nu, katrā ziņā visas lietas mums būtu grūti vēl šodien arī atbildēt, bet daļa no tām bažām par um, atļauju izsniegšanas procedūru, piemēram, varētu iekļaut trešajā enerģētikas paketē. Paldies. Hečaram. Czewskungs. Bardzo krótko, tylko w kontekście tego ostatniego pytania, które zostało zadane dotyczące likwidacji wysp i działań integrujących. E, tu w swoim wystąpieniu wskazałem Paldies. mniejszych działań integracyjnych. Jeśli... Kā jau tika teikts, mums patiešām ir svarīga stingra integrācijas politika, lai garantētu savienojumus starp tīkliem. Un šajā jomā es arī esmu pārdomājis dažādus aspektus. Uh, Es uzskatu arī, ka turpmāk centieni ir vajadzīgi Eiropas līmenī, ir jādomā par to, kādu finansiālu stimuli ir jāplāno, uz kādiem pro projektiem jākoncentrējas, lai panāktu labi integrētu tirgu. Un panākums, panākumi ir lielā mērā atkarīgi no dalību valstu sadarbības. Tāpat mums ir vajadzīgi sajūtami stimuli no Eiropas Savienības iestādēm, piemēram, komisijas un parlamenta. Kentlerkungs. All, like put... Paldies. Es vispirms gribētu vienu jautājumu apskatīt uh, kontekstā. Uh, atjaunojami enerģijas avoti nevienmēr nozīmē mazu saražoto enerģijas apjomu. Dažkārt šis apjoms var būt liels, ja mēs eh, raugamies uz hidroelektrostacijām, uz vēja fermām, tad šie enerģijas apjomi ir lieli. Svarīgākais jautājums, kā šos eh, ener atjaunojamos energoavotus eh, integrēt tīklā Mm, patiesībā pārvades tīklos viss ir eh, labi regulējams, šeit ir vajadzīga jauda. Viedie tīkli ir nepieciešami sadales jomā, un eh, mums ir nepieciešams eh, ātri rīkoties. Tālāk jautājums par atļauju izsniegšanas procedūru pātrināšanu Informācija ir ļoti svarīga. Ir ļoti svarīgi, lai informācija no Eiropas Savienības tiktu novadīta līdz pašvaldībām. Ir nepieciešama stabila likumdošana. Vācijā pēdējo pāris gadu laikā likumdošana ir vairāk kārt mainījusies politisku apsvērumu dēļ, un tas viss rada novilcināšanos un nedrošību. Uh, stabilitāte ir absolūti nepieciešama, bet es vēl gribētu pieminēt vienu nelielu elementu. Mums ir vajadzīgi arī labi darbinieki. Ir eh, šobrīd darbinieku trūkums. Varētu, pa, vajadzētu palielināt darbinieku skaitu, bet patiesībā darbinieku skaits tiek samazināts, un lai varētu uh, īstenot projektus, ir kaut kas jādara šajā jomā. Un tāpat uh, varas pārstāvjiem ir jāiepazīstas ar projektiem un uh, politiķiem nevajag šai procesā jaukties pirms vēlēšanām. Pašreizējo uh, tīklu izmantošana. Pašreizējās 220 kW līnijas ir jāizmanto. Ja tās nevar izmantot, tad tās ir jānojauc un jāizvieto ar citām līnijām, bet eksistējušo maršrutu saglabāšana ir ļoti būtiska. Un Vācijā ir uh, tikai viena līmeņa tiesā iespējams pārsūdzēt lēmumus, un tad viss ir izšķirts. Tagad vārds Trevo kungam, ja viņš to vēlas. Vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Bija vairāk jautājumu par Baltijas reģionu un tā izolētību no Eiropas Savienības tīkliem. ja Baltijas enerģētikas tirgus e integrācijas plāns ir ļoti svarīgs elements uh, komisijas priekšlikumā par Eiropas energotīkli integrāciju. Tātad abi šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Zināms, progress jau ir panākts elektroenerģijas jomā tiek veidots uh, uh, savienojums starp Somiju un Igauniju, būs jauna līnija no Zviedrijas uz Lietuvu attiecībā uz gāzi. Uh, šeit uh, virzībos priekšu ir lēnāka. Šis, uh, šī termināla būve Polijā, gāzes termināla būve Polijā ir pirmais solis šajā virzienā. Tālāk par viedajiem tīkliem es varu piekrist, ka tā jau darbojas, šie tīkli jau darbojas uh, pārvades sistēmās un daļai arī sadales sistēmās tiek veiktas investīcijas, lai uh, uzstādītu viedos uh, skaitītājus. Runājot par šķēršļiem, protams, ir nepieciešams vienoties par Eiropas Savienības standartiem, iekārtām, aprīkojumam, un Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumu šai jomā nākošgad. Tas varētu likvidēt šķēršļus turpmākām investīcijām. Tāpat uh, runājot par pilotu projektiem, arī viedie tīkli uh, ir uh, atbilstoši tām iniciatīvām, kas šobrīd tiek īstenotas. Tālāk par atļauju izsniegšanas procesu un izskanēja vairāk jautājumu, kā šo procesu varētu pātrināt. Es domāju, ka šeit vajadzētu vairākus pasākums veikt vienlaicīgi. Pirmkārt, pārskatīt dalību valstu likumdošanu, lai samazinātu to iestāžu skaitu, kas ir iesaistītas uh, atļauju izsniegšanas procesā. Uh, un varbūt prioritāriem projektiem būtu jāsaņem atļaujas valsts līmenī. Prioritāte jādod stratēģiskiem projektiem. Tāpat pārvades tīklu operatoriem joprojām jāpalielina savas jaudas, lai varētu atrisināt uh, un jārisina paralēli arī sociālajie jautājumi, jāiesaist sabiedrību projektu apspriešanā. Varbūt dažkārt uh, ir jāizmanto dārgākas tehnoloģijas, ja tās paļauj pātrināt projektu īstenošanu. Es gab's noch eine kurze Bitte von Herrn Caballo Josa. Er wollte. Mhm. Kabaljo Josa kungs vēlējās vēl īsi izteikties. Sí, era simplemente en la, eh, me ha parecido entender que en algún momento. Jā, es uh, gluži vienkārši vēlējos norādīt, ka pastāv pretrunas starp vied, it kā pastāv pretrunu starp vietīkliem un supertīkliem. Patiesībā šāda pretruna nav. Tās viena, šie tīkli viens otru papildina. Uh, supertīkli darbosies ar atjaunojumām enerģijām uh, un tās pārvadīs no liela attāluma. Un savukārt viedietīkli uh, nodrošinās šo, šos enerģijas sadali. Uh, Nu, tā tad var teikt, ka supertīkls darbojas tādā augstākā līmenī un viedais tīkls zemākā līmenī. Tā ir tā kā tādas sviestmais, kas sastāv no diviem slāņiem. Tāpat ir jāveic centieni, lai koordinētu pārvades tīklu operātoru darbību, lai varētu enerģiju novadīt tur, Eh, kur tā tiek saražota uz patēriņu vietām, pat ja šis attālums ir ievērojams. Tāpat ir jāiekļauj atjaunojami enerģijas avoti tīklos un jādomā par starp savienojumiem. Ir vienmēr grūti paredzēt, kad būs nepieciešams mobilizēt lielāku rezervju apjomu starp savienojumu jauda dažkārt var ierobežot pieejamās enerģijas apjomu. Un tas parāda, cik būtiski ir uh, palielināt starp savienojumu jaudu līdz tekus atjaunojumiem enerģijas avotiem. Paldies! Paldies jums visiem! Paldies visiem kolēģiem, visiem ekspertiem, ka jūs ārkārtīgi precīzi iekļāvāties atļautajā laikā. Paldies kolēģiem, kas savus komentārus izteicīs un jautājumus. Tas bija tiešām visiem izcils rādītājs, visiem lieliski sasniegumi. Un vismaz beigās gribu dot tomēr arī Vagners uh, eh, kundzei vārdu. Uh, eh, Vagnera kungam piedošanu, kas arī vēl vadot gala kopsavilkumu. Jā, paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs teicāt, patiešām jūs arī redzat, kā mēs esam gudri izvēlējušies arī eksperts, kas ir ieradušies un pārstāv dažādas politiskos arī grupu ielūgums un eh, katrā ziņā sniedz būtisku ieskatu nozīmīgos jautājumos. Un paldies viņiem. Es tagad, eh, klausot viņus, saku, nu, tiešām paldies Dievam, ka mums nav iespējams sasaukt tagad otro publisko uzklausīšanu, jo baidos, ka tādā gadījumā mums atkal būtu tik gudri cilvēki, tik lieli eksperti, kuri atnāktu un uh, mums daudz ko pateiktu, uh, īstenībā veselu sārakstu ar problēmām nosauktu, kuras tad viņi gaidītu. Eh, ka mēs risinām, bet tie ir tie jautājumi, kurus, protams, tieši eksperti zina vislabāk. Bet kādā ziņā arī paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs, un mēs arī turpināsim šo darbu. Mums arī rītdien katrā ziņā darbs turpinās, un mums šīs lietas jāvirs tālāk. Paldies! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolēģi, kolēģis. Um, Dažas minūtes aizkavēsies, jo pašlaik ir preses konference, un kas īsti nav beigusies, tā kā mēs savukārt priekažīmīgi pabeidzām laikā. Tā kā, nu, mēs vienmēr esam laikā, jā, bet, nu, cerams, ka tā pēc piecām, sešām minūtēm arī komisārs būs klāt. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen doch noch mal ein bisschen. Ich habe zwar eben gesagt, die sollen bitte dieses Rollo wieder hochmachen, damit wir. Kollēģi, es sacīju, ka kā tos žalūzijas laikā paceļ, jo man jau nepatīk sēdēt tādā kā slēgtā telpā pagrabā. Bet tagad atkal citi tomēr līdz, lai mēs aptumšojam telpu. Mm, nu labi, tad tā arī varam izdarīt ai, nu nav skaisti, nu īstenībā taču saulīt, nu kur var būt brīnišķīgāk. Mums arī saulītē būtu jā, jāļauj, lai iespīd telpā, bet nu labi. Un komisārs tūlīt būs klāt. Jā, meine Damen un Herren, ich darf. Dāmas un kungi, sveicu jūs visus. Īstenībā mēs jau tā kā esam diezgan jau laiku pazīstami un tiekamies jau šodien vairākas reizes pēc kārtas, bet šodien īpašais viesis mums ir arī komisārs Atingers. Un uh, viņš arī mums sniegs informāciju par aktuālo situācijas novērtējumu, situāciju Japānā un precīzāk sakot par situāciju ar atomelektrostacijām Japānā. Esmu jums ļoti pateicīgs, komisārkungs, ka jums ir, ir izdevies izrauties un ierasties pie mums parlamentā, jo mums ir ļoti svarīgi arī saņemt šādu aktuālu informāciju. Šobrīd šis ir svarīgs un pareizais īstais laiks, jo šodien jums arī mm, komisāri bija sanāksme ar nacionālajiem ministru ekspert, ministriju ekspertiem. Un es pateicos jums, ka šodien esat ieradies. Visi grib arī jautājumus, protams, uzdot, visus arī pierakstu. Un komisārs Otingers vispirms jūs uzrunās, sniegs jums aktuālu informāciju, un pēc tam būs arī jums vārds deputāti, visus jūs sarakstīšu darbu um, debašu kārtībā. Vispirms vārds komisāram, lūdzu. Paldies, Relkungs, godātā uh, deputāts, cienītās deputāts, mēs visi esam skārti, mūs visus šīs ziņas no Japānas, no es teikšu tā. Uh, Ņemot vērā, protams, arī šīs konsultāciju steidzamību, es neskatīšu tik daudz varbūt šīs sekas Eiropai eh, un netik daudz eh, palīdzības piedāvājums un eh, šo līdzjūtību. Es gribētu īstenībā pats varētu sākumā pateikt dažas lietas, ko pirms nedēļas vispār man nelikās iespējami kaut ko tādu mēs varētu piedzīvot. Un ja mēs tā jau runā par akopaliksi, uh, man liekas, ka tad tie attēli, tas, ko mēs redzam, tas ir tiešām atbilstošākais, kā mēs to varam raksturot. Šobrīd, protams, Japānā ir nakts, ir divi no rīta naktī, un tieši tāpēc mums šobrīd nav tādu aktuālo ziņu, vai vismaz tikai dažas ziņas. Bet, nu, katrā ziņā es zinu, ka lietas notiek ne tikai arī koordinatori visu mums ziņo, mums nav jāgaida nākamā rīts. Mums ir skaidrs, ka tas, kas jau notiek kopš piekdienas, lielais reaktors ar sešajām galvenajām vienībām, kas ražo 4700 megavatu uh, ražošanas kapacitāti, tagad ir tikpat kā nekontrolējams. Japāņi pamatoti tiek uzskatīti par ārkārtīgi izciliem tehniskiem inženieriem, ekspertiem, augsto tehnoloģiju valsti, uh, Mēs labi pazīstam un arī cienām viņu produkts un uh, ražojums, bet šobrīd situācija ir ārpus kontrolas. Tieši operatīvā drošība, kontrole šādai milzīgai industriālai vienībai un īpaši tādai atomelektrācijai ir ārkārtīgi satraucoša. Tāpēc mēs vienīgais varam cerēt, ja tiešām Dievs vēlētos pasargāt no pašsliktākā. Es tomēr, tomēr baidos, ka vissliktākais scenārijs šobrīd šajās stundās nav izslēdzams. Un tieši tāpēc Eiropas līmenī mums ir svarīgi risināt nopietnas konsultācijas. Tāpēc arī komisija pēdējās dienās arī darba līmenī, ciešā saziņā arī ar starptautisko atomelektroenerģijas aģentūru Vīnē, un tāpat arī mūsu pārstāvi būtu pārstāvniecību Tokijā. Tātad izmantot visus informācijas avots, tos mēs apkopojam, un šodien mēs balstām šos savus pirmos eh, novērtējums arī šodien, kad bija arī, arī augstākā līmeņa pārstāvi, tātad ministri, valsts sektāra vietnieki, augstākā līmeņa eksperti no valdībām bija atbraukuši šodien uz Briseli, un tāpat arī ar dalību valstu uzraudzības enerģijas uzraudzības iestādēm ar visiem Eiropas eh, lielajiem enerģijas spēlētājiem, kas šobrīd arī nodarbina Eiropas atomelektrostacijas un ir tie, kas ražo arī un um, uzstāda atomelektrostacijas. Lūk, šodien mēs visus viņus aicinām kopā, mums bija nopietnas konsultācijas. Mēs izskatījām šo situāciju un iespējamos tālākos soļus. Un tieši tāpēc esmu pateicīgs kā, kā kopējās Eiropas rīcības signāls visi ieaicinātie, visas puses apliecināja no savas puses veikt šos pārbaudes testus, ievērojot kopējos pārbaudes kritērijus, kopējos standartus uh, drošības un risku novērtējumam ar mēķi, arī balstoties uz aktuālām norisēm Japānā, arī tad izpētīt situāciju Eiropā. Tātad neviens šodien nav teicis, eh, ka nepiedalās, bet gan gluži pretēji visa, ka jā, nākošo nedēļu laikā mēs izstrādājam šos kriterijus pārbaudas testiem, kurus īstenos neatkarīgi eksperti, kas kopīgi tiks arī izvēlēti. Tur vairs nav runa par dalību valstīm, atsevišķam eh, no, eh, nec nevienas nozars pārstāvis, tātad neviens nenoraidīja šo priekšlikumu jaunajā risku uh, novērtējumā arī attiecīgi par Japānu un uh, zemestrīcēm, plūdiem, tsunami un īpaši, kas ir uh, skar arī atomelektrostacijas Atlantikas okeāna piekrastē, tālāk sāk draudi, kas saistās ar terorismu uzbruku, tālāk dzēsēšanas iekārts un dzēsēšanas iekārtu darbības garantija, nākamais temats uh, elektrības padevis pārāvumi, un ārkārtas situāciju nodrošinājums, elektrības nodrošinājums atomelektrostacijās, to operatīvās darbības nodrošināšanai un īpašo arī atomelektrocijas tipu. Visi šie kriteriji tiks ņemti vērā, veicot pārbaudas testus. Un mēs arī skatāmies, protams, uz direktīvu, kas šobrīd ir spēkā, un um, Tātad mums ir visi plānotie pasākumi jāīsteno līdz 2011. gada jūlijam, un tālāk 2014. gadā attiecībā uz atomelektrostacijas drošības direktīvu ir jāizvērtē jau ir paredzēts veikt starp novērtējumu. Mūsu nolūks ir šo starp novērtējumu arī veikt straujāk un pārbaudīt, vai Noteikumi, kas šobrīd ir spēkā Eiropā par atomelektrostaciju drošību, lūk, vai tos nevajadzētu veikt jau straujāk un saulaicīgāk, un tagad veicot šos pārbaudas testus, mēs varēsim noteikt, vai Eiropā vajadzētu veikt kaut kādus uzlabojumus atomelektrostacijas darbības drošības nodrošināšanā. Šodien uh, dalībnieki konsultācijās augstā līmeņa konferencē runāja par šo pārbaudas testu īstenošanu ne tikai 27 Eiropas Savienības valstīs, bet arī mūsu partnervalstīs, kaimiņu valstīs, Šveicē, Turcijā, Krievijā. Tātad tas ir piedāvājums arī uz vienlīdzīgiem noteikumiem piedalās visas puses, arī mūsu kaimiņu valstis, kas veic arī šīs pārbaudas testus, jo drošība, protams, nav e, apstādinām, vai mēs nevaram šeit nolikt skaidrs Eiropas robežas. Turklāt starptautiskā e, atomenerģijas atom um, direktoram Vīnē esmu nosūtījis vēstuli, aicinot arī, lai viņu organizācija, ņemot vērā arī aktuālos norises Japānā, norisinā, noturētu konsultācijas par tālākajiem soļiem. Uh, Un katrā ziņā arī prezidents Sarkozī šos jautājumus arī e, aktualizēs G20 sanāksmes ietveros, runāt par pasaules globālajiem riskiem. Turklāt šodien bija arī parlamenta vides komitejas sanāksme, un pirmdien enerģētikas padome arī tiks sasaukta. Es tā pieņemu, jo ir paredzēta arī, protams, vispārējo lietu padome, kas nodarbojas ar arī jautājumiem, kā šajā situācijā tas būtu, un iespējams, ka arī Van Rompuy kungs um, tam nebūs tikai Eiropa padome, kas nākamnedēļ arī izskatīs jautājumus par Eiropas Savienības ekonomiku un budžetu, bet arī runās par Eiropas lomu tālāk nākotnē. Lūk, tik daudz aktuālā situācija. Paldies, komisār kungs! Man ir gandrīz neiespējama misija šobrīd, un droši vien, ka mums tad ir jāskatās politisko grupu ietveros. Mums ir 26 deputāti, kas pieteikušies. Tas objektīvi ir, protams, neiespējami, jo mums vajadzētu pārtraukt, jāpārtrauc darbs pusseptiņos. Jūs visi noteikti gribat arī vēl saņemt komisāra atbildes, līdz ar to mums ir jāsamazina runātāja atbalā. Vienīgais, ko es tomēr varu, ir vienkārši sākt arī dot vārdu pirmajiem, un varbūt tomēr būtu ļoti labi, ja jūs arī Es negribu tā te veidot kaut kādu pārāk sarežģītu procedūru, un ja mēs tā sākam procedūras, tagad, tad, tad viss būtu vēl ilgāk. Es ierosinātu, tad katrs no politiskās grupas viena persona uh, izsakās, un tad paskatīsimies, ka, ko darīt tālāk. Labi, līdz ar to, tas, ka te ir pirmie uzrakstīt. Vidal Kadras, lūdzu, kungs. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor komisāri. Paldies priekšsēdētāji un paldies komisāra kungs par jūsu kopsavilkumu. Tas bija izsvērs, o, izsvērts objektīvs un nopietns, gluži tāds, kādu mēs sagaidītu pašreizējos apstākļos. Mēs esam saskārušies ar nopietniem kodola negadījumiem, iespējams pat sestā līmeņa negadījumiem Japānā. Tā ir kodola stacija, kas ir 40 gadus veca, un tā ir katastrofa, kurai pavisam noteikti būs sekas ilgtermiņā. Kaut arī viss liecina, ka šīs katastrofas ģeogrāfiskā ietekme atšķirībā no Černobiļas katastrofas būs ierobežota. Lai kur arī notiktu kodolu negadījumi un katastrofas Japānā vai Černobiļā, visur mēs gūstam mācības un, protams, ka abas šīs katastrofas eh, sniegs mums mācības, kas būs jāņem vērā. Jūs izklāstījāt virkni principu, kurus mums vajadzētu pilnībā atbalstīt. Tomēr, kolēģi, ir divas uh, lamatas, no kurām mums vajadzētu izvairīties - ilg īstermiņa domāšana un panika. Visi mūsu pieņemtie lēmumi ja tos ietekmē uh, īstermiņa reakcijas, tie nebūs pareizi. Mēs nedrīkstam aizmirst uh, kopējo pamatu ietvaru mūsu enerģētikas problēmās. Mums ir jāsamazina CO2 emisijas par 80% līdz 50. gadam un 30-40 gadu laikā pasaulē energopatēriņš būs pieaudzis divkārt šis uzdevums ir tāds, no kura mēs nevaram izvairīties, un mums ir jābūt instrumentiem, ar kuriem šos uzdevumus risināt. Kā jau komisārs pareizi norādīja, ir jādomā par Eiropu, ir jāpaturprātā Eiropas specifiskās iezīmes un apstākļi, jo īpaši attiecībā uz dabas katastrofām. Uz to mums vajadzētu koncentrēties. Tāpēc nogaidīsim, kā attīstīsies situācija, mācīsimies no tās un nav nekādu šaubu, ka tad, kad mēs pieņemsim lēmumus, balstoties uz to, ko mēs mācījāmies no šīs katastrofas, mēs būsim realistiski, mēs eh, demonstrēsim intelektuālo integritāti un būsim politiski atbildīgi. Paldies vārds Ekas kundzei. Uh, Paldies, komisāra kungs, par to, ka šodien ieradāties šajā dramatiskajā brīdī. Es vēlētos uzklausīt jūsu viedokli par to, kā šī situācija ietekmē Eiropas energopolitiku un kā jūs raugāties uz dalību valstu lēmumiem par uh, katras valsts atsevišķo enerģētikas grozu. Es domāju, ka citi deputāti vēl atgriezīsies pie drošības jautājumiem. Kolēģi Hams. Paldies, Hāmas skundze. Vielen Dank, äh, Herr Oettinger, dass Sie. Paldies, Oettinger kungs, par to, ka jūs šodien ieradāties mūsu komitejā. Mm, cik es zinu eh, par šo Japānas diskusiju, es vēlētos izteikt piezīmi un eh, lūdzu, lai mūsu debatē tas tomēr tiktu ņemts vērā. Japānai ir pieredze ar lielām zemestrīcēm un uh, kodola katastrofām. Japāņiem šāda pieredze jau ir. 2007. gada vasarā es biju Japānā, un tur Kašiva Zaki spēkstacija arī tika uh, smagi bojāta. No astoņiem blokiem šobrīd darbojas tikai trīs joprojām. Un mm, izdzīvojušie Nagasaki un Hirosimas katastrofā uh, tika uzskatīja, ka Japāna nav valsts, kur būtu pie, pielietojama kodolenerģija civiliem nolūkiem. Tā uzskatīja paši Japāņi, un Kašivazaki brīdinājums Japānā tomēr netika pareizi uztverts. Mēs šodien šeit sēžam, lai kopā vienoti runātu par to, kā mums uztvert brīdinājumus Pēdējo dienu laikā es bieži uzklausīju jūsu draugu Topferu kungu, kurš eh, kā vīdes ministrs esot noskaidrojis, ka uh, eh, kodola negadījumi nav kontrolējami, un tāpēc viņš ir secinājis, ka no kodola enerģijas vajag atteikties cik vien drīz iespējams. Tāpēc man ir jautājums Eh, šis eh, Topfera kunga viedoklis, eh, ka kodola katastrofas Neatkarīgi no tā, kad ir būvēts reaktors un kurā valstī tas tiek izmantots, ka ir jāizvairās cik vien iespējams no šiem kodola katastrofām. Cik lielā mērā šāds viedoklis dominēs dalību valstu vidū? Čičister kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri, ka ieradāties pie mums tik saulaicīgi. Tomēr šķiet, ka situācija mainās ļoti strauji. Ziņas, ko saņemam no Japānas, varēs starp ļoti dziļu pesimismu un pieticīgu optimismu, ka radioaktivitātes līmeņi ap eh, kodoreaktoru samazinās vai es varu aicināt, eh, nodrošināt, ka mēs uzzinām visu jaunāko informāciju par šiem notikumiem. Japāna ir pieredzējusi eh, ārkārtēju dabas katastrofu, gan zemestrīci, gan tsunami, un mums ir jābūt pilnīgi drošiem par to, kas notiek, pirms mēs sākam vilkt jebkādas paralēlas ar situāciju Eiropā. Es vēlos atbalstīt manu kolēģi Vidalu Kvadrasu ir ļoti svarīgi, lai mēs nerīkojamies pārsteidzīgi, mums jau tagad ir pasākumi, kas darbojas, un pārliecināsimies par faktiem, pirms mēs rīkojamies tālāk. Es vēlos atgādināt kolēģiem, ka Eiropa paļaujas uz kodola enerģiju, e, kodola enerģija veido 30% no tās energoapgādes. Ja ir cilvēki, kas vēlas e, redzēt kodola enerģiju pazūdam, tad viņiem ir jāsaprot, ka mēs saskārsimies ar energoapgādes pārrāvumiem, kādus šobrīd pieredz Japāna. Paturēsim lūdzu to prātā. Paldies! Kolīgin Herzog. Herzogas kundze. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner, to being with... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, ka esat pie mums ieradies šo pēcpusdienu, lai informētu par situāciju. Uh, Pirmkārt, ITRE komitejas ne tikai sociālistu, bet arī citu deputātu vārdā es domāju, ka mums ir jāpauž savu solidaritāti ar Japānas iedzīvotājiem un ar tiem cilvēkiem, kuri strādā, lai mazinātu uh, katastrofas uh, ietekmi pēc avārijas kodola uh, spēkstacijām. Otrām kārtām, es domāju, ka Eiropas Savienības iekšienē mums ir jāizmanto viss, kas mūsu spēkos, lai uzņemtos atbildību un Eiropas uh, vadītājiem pirmkārt ir jāuzņems atbildību par iedzīvotāju informēšanu par situāciju un pastāvošo risku. Tādēļ komisijai un prezidentūrai ir jāsap jāpulcina eksperti un saulēcīgi jāinformē Eiropas pilsoņi. Panika ir slikts padomdevējs. Tāpat ir jāvada sarunas ar Startautisko atomenerģijas aģentūru un OECD atomenerģijas aģentūru par to, kāds labākais risinājums būtu rodams šai situācijai. Tāpat ir ļoti nepieciešams Eiropas Savienībā noskaidrot, kā mēs varētu pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību Japānai šīs situācijas noregulēšanai. Mums ir nepieciešams sniegt humanitāro un profesionālo atbalstu un pēc iespējas ātrāk. Un mums ir jādomā ne tikai par civilu iedzīvotājiem, bet arī par uh, militāro līdzekļu, nemilitāru izmantošanu palīdzības sniegšanai. Eiropas Savienībai eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu ir atbildība palielināt kodolu drošību Eiropas pilsoņiem eh, attiecībā uz jebkādu kodolu iekārtu izmantošanu. Tāpat arī kaimiņu valstīs eh, ārpus Eiropas Savienības robežām mums ir jau jārisina šie jautājumi. Uh, es gribu atgādināt kolēģiem arī citas energokatastrofas, ko mēs esam piedzīvojuši, piemēram, pirms uh, kā gada, ko izraisa ne tikai dabas parādības, bet arī cilvēku kļūdas. Mums ir jāatceras, ka zināšanas ir lielākā vērtība, kas ir mūsu rīcībā, un mums ir uh, tad, kad būs pieejama visa informācija, jāmeklē atbildes un jāpieņem ilgtermiņa lēmumi. Kolēģi, noslēgumā es gribu teikt, lai, ka mums ir jāuzņemas atbildība, lai novērstu politisko ķēdes reakciju. Paldies! Herr Remek. Remeka kungs. Paldies, uh, komisār kungs, par to, ka esat pie mums atnācis. Nevēlos atkārtot citu kolēģu teikto, es tikai gribēju teikt, ka atbildu atbalstu Vidal Kvadras kunga, Čičestera kunga un Hercogs kundas teikto. Man vēl ir viens jautājums. Vai notiek arī konsultācijas ar Krieviju, jo tā ir pieredze attiecībā uz reģioniem, kas atrodas tuvu pie Japānas. Labi, katrai politiskajai grupai pārstāvis izteicies, bet tagad tālāk ievērosim strikti katram vienu minūtu, lai tomēr iespējami daudz deputātu varēs izteikties. Un arī jāpārstāv, protams, arī lielās grupas, tomēr vairāk. Tātad nākamais Delka Stiļokundze. Yo en aras de, eh, en fin, eh, no consumir demasiado tiempo. Es eh, nevēlētos priekšsēdētāju kungs ļaunprātīgi izmantot laiku. Es neuzstāšos, jo citi runātāji jau ir pateikuši to, ko vēlējos teikt. Tad vārds Odīkungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisāru kungs, par to, ka jūs uh, piedalāties viedokļu apmaiņā ar mūsu komiteju. Es vispirms gribētu izteikt cieņu Japā un abrīnu Japānas tautai par uh, viņu izturību šajā grūtajā brīdī. Eiropas Savienība nav, diemžēl, izveidojusi civilās aizsardzības struktūru, kas mums būtu ļoti nepieciešama. 2010. gadā notika naftas ieguvas platformas uh, eksplozija, un tas kārtējo reizi apliecina, ka mūsu planētā tomēr pastāv dažāda veida riski. Mums ir jādomā par uh, energoapgādes drošību, cīņu pret klimata pārmaiņām jāpilda mūsu starptautiskās saistības un uh, jāveido arī Eiropas Savienībā uh, kodola enerģijas uh, kopiena. Eiropai ir jānodrošina saviem pilsoņiem augstākie drošības standarti šai nepieciešamajai, tik nepieciešamai enerģijai. Von Brent kundze. Thank you, voorzitter. Paldies uh, komisāru kungām uh, par to, ka viņš tik ātri pie mums ir ieradies. Es domāju, ka Eiropas Savienībā jau sen bija jāpievērš energopolitikai un tās nākotnei. Jūs runājāt par šiem izturības testiem. Mēs piekrītam, ka tādi ir jāveic balstoties uz konkrētiem kritērijiem. Uh, bet man ir viens uh, svarīgs jautājums uh, par uh, e, atomelektrostaciju uzbūvēšanas laiku. Bēļģijā un Francijā daudzas elektrostacijas ir būvētas 70. Uh, gados, tātad jau tām ir tagad 40 gadu. Uh, Japānā ir noticis kaut kas uh, tāds, kas nebija iedomājams, bet es domāju, ka veicot šos izturības testus, mums ir noteikti jādomā par energostaciju darbības ilgumu. Un es domāju, ka beidzot mums tomēr ir jāizdara secinājumi uh, ilgstoši jau ir izmantota kodolenerģija, kaut gan tā ir liels risks, un tagad mums ir jāizdara secinājumi un jā, jāpieņem citi lēmumi Eiropas Savienībā. Hol. Rēlis kundze. Paldies, eh, komisārs Hols kundze. Es priecājos par jūsu paziņojumu. Jūs eh, sacījāt, ka tiek runāts par drošības testiem virknē kodola staciju bet mani māc bažas, jo ir kaut kas, ko mēs jau varam novērot no situācijas Japānā. Zemestrīce kā tāda nebija cēlonis problēmai. Zemestrīce bija pamatā lēmumam slēgt reaktoru. Reaktors tika slēgts, un notikumi, kas risinājās pēc tam, radīja problēmu. Atsevišķie drošības testi risina atsevišķas problēmas, taču tas, kas notiek Japānā, varētu notikt arī Eiropā bez kādas zemestrīces. Un tā ir situācija, kad notiek eh, komplicēts un daudzpusīgs negadījums. Pieeja drošībai neanalizē notiekošo katastrofas situācijā. Un pēkšņi var notikt tā, ka visi šie vienkāršie drošības pasākumi nedarbojas, jo situācija ir pārāk daudzpusīga un komplicēta. Ko jūs darīsiet, lai paraudzītos plašāk uz šo katastrofu menedžmentu? Padomājiet, lūdzu, priekļaušanos vienā minūtē. Rivāzī kundze. Paldies, Otinger kungs, ka esat pie mums atnācis. Es gribētu teikt, ka mēs šeit eh, dzirdējām runāt par incidentu, katastrofu, tagad jau par apokalipsi. Tiešām eh, situācija Japānā ir ļoti satraucoša un Eiropā ir liela atbildība par to, vai turpināt izmantot kodolenerģiju vai no tās atteikties. Uh, Redzot to, kas notiek Eiropā, es domāju, ka mums vajag pārskatīt risku novērtēšanas metodi. Šeit ir vairāki riska faktori, kas apvi, darbojās vienlaicīgi. Notika uh, tsunami, kas apludināja kodolspēkstaciju un uh, no iekārtas izgāja dzēsēšanas sistēmu. Jautājums ir, vai Eiropas komisija varētu lemt par to, vai tiešām būtu jābūvē kodols spēks stacijas sveismiskā zonā šeit, es domāju, Itāliju, Bulgāriju, tāpat uh, uh par tām spēkstacijām jādomā, kuras atrodas uz tektoniskiem lūzumiem jau šobrīd, ko par to saka komisija. Tālāk vārds Angelikai Nīblerei. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, paldies arī, ka jūs varētu ierasties pie mums šodien. Uh, un paldies arī, ka jums dodat tik ļoti apjomīgu informāciju, pirmkārt par aktuālo situāciju Japānā, un otrs puses arī par planotajiem pasākumiem, ko jūs esat jau iznojis. Un tāpat arī saku paldies par to, ka jūs kā komisārs pareizi uzņematies pilnībā apņēm atbildību par visiem pasākumiem Eiropas līmenī. Un tiešām tas ir ļoti labi, ka jūs arī aicinat un ierosinat veikt šos ārkārtas eh, izturības pārbaudas visā Eiropā, un to arī atbalsta visas dalībvalstis. Un pirmkārt, mums ir tiešām jāspēj no jauna izvērtēt visi riski, mums jāizsaka savi standarti, un tāpēc arī gribu, lai jūs arī tiešām turpināt risināt to Eiropas mēroga risinājumu meklējot. Jo nevar būt tā, ka par spīti 2009. gadā pieņemtai direktīvai katra dalībvalsts tomēr to interpretē un īsteno pa savām. Tāpēc es arī, protams, gribētu vēlreiz uzsvērt, ka augstā līmenī mums tomēr ir, lai gan arī, protams, katra dalībvalsts augstā līmenī mēģina tomēr standarts nodrošināt, tas nav pieņemami. Ir jābūt Eiropas līmeņa vienotai eh, standarta sistēmai, un tāpēc arī komisija vairs pirms, kad jāstā, jānāk lai ar jauniem priekšlikumiem, kurus parlaments lielu balsu vairākumu atbalstīs. Gribu pieskarties diviem, trim jautājumiem, kas varētu tieši runāt par nākošiem pasākumiem. Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs šobrīd jau izvērtējam, kāda varētu būt tālākie enerģijas avoti, kā mēs ātrāk, straujāk varētu arī izmantot alternatīvos energoresursus, kā mēs arī izveidot tālākos tīklus, mm, kā mēs paredzam papildus finanšu piešķiršanu arī biedējiem infrastruktūras projektu attīstīšanai. Nu, un energoefektivitātes ziņā arī mēs panāktu labākus uzrādītājus kā mēs varam to visu tālāk virzīt. Grots kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisār kungs. Mums jāsaprot, kādi ir riski, un riski ar vienu ir spēkā. Mums matemātiķiem ir skaidrs, ka ir varbūtības teorijas, kas katru ziņā kādā brīdī tomēr piepildās, un pagājušā piekdienā tas notika. Un tieši tāpēc ļoti labi, ja mēs aktīvi uz to varam reaģēt, tas, ko jūs kā komisārs ierosināt par izturību pārbaudēm, Man jautājums ir, protams, šiem iz, urāna stīņiem, tad radioaktīviem stīņiem, kas vairs netiek izmantoti. Vai tas ir arī jums iekļaujuši šajā pārnulānoties izturības mm, pārbaudēs? Jo mēs redzam, ka, protams, ka reaktoru izturība jau nebija īsti tas rādītājs. Īsnībā um, tas, kas tur notika, bija, ka viņa vienkārši atslēdzās elektrību, kas ir nodrošina pašu operatīvo darbību, un lūk, tāpēc bija arī sprādziens. Jautājums ir tālāk, kas notiks ar visiem šiem 30, 143 eh, reaktoriem, kas ir Eiropā. Un um, atomelektrostacijām ir, protams, zināms mūža ilgums. Un uh, Tas ir jāņem vērā kā viens no galīgajiem faktoriem. Un līdz ar to riski, paliekošie riski, tomēr arī būtu jāiekļaut tieši arī reaktoru dzīves ilgums. Nākamā runātāja. Paldies, uh, komisāra kungs, jūs uh, ļoti pamatoti norādījāt, ka mēs vēl pilnībā nezinām visu, kā Japānas notikumi ietekmēs situāciju Eiropā. Sabiedriskās domas attieksme pret kodola enerģiju mainās, un tas viss arī ietekmēs uh, diskusijas par enerģētisko grozu, par dažādiem enerģijas avotiem. Vai jūs domājat tiešām, ka notikumi Japānā varētu ietekmēt mūsu enerģētikas stratēģiju? ir septiņas valstis šobrīd, kuras vēlētos būvēt uh, kodolspēkstacijas uh, savā teritorijā. Un, uh, m, piemēram, Polijas premjerministrs ir norādījis, ka vajadzētu par jaunu, no jaunu pārdomāt par uh, kodolenerģijas izmantošanu. Paldies, komisāris, apsveicu jūs ar tiešām straujo izlēmīgo rīcību. Jūs arī ierosinājāt un uzsāc šos uh, procesus par izturības testu īstenošanu. Jautājums par Bulgāriju un Rumāniju. Īstenībā tie ir divas lietas, kur uh, atomelektrostacijas droši vien neizturēja šos pārbaudas. Otkārt, Vācija ir paziņojusi, ka no rītdienas septiņas atomelektrostacijas tiks slēgtas. Uh, Līdz ar to Vācija sanāk, ka arī, protams, eh, ir vērst uz savas politikas pārskatīšanu un jaunu infrastruktūru izveidošanu, meklējot alternatīvas. Treškārt, globālā līmenī ir arī, protams, citi kodola spēkstacijas, kas ar vienu ir zemestrīču rajonos. Mums tiešām būtu jāizvērtē, kā mēs varētu arī pārbaudīt šādus atomelektrostacijas. Vai jūs, kā komisārs, arī piedaloties Eiropas Savienības vārdā G20, G8 sanāksmēs, vai es varētu naklēt ar šādu priekšlikumu? Lamsdorfs tālāk. Nav uz vietas. Labi, nākamais runātājs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ir viens jautājums, ko es vēlos uzdot komisāram. Vai jūs varētu īsti paskaidrot, mēs varam sagaidīt, ka naftas cenas strauji kāps. Galu galā Japāna ir viena no lielākajām arī patērētājiem, um, trešais lielākais jēlnaftas patērētājs pasaulē. Ja strauji kāps naftas cenas, ko darīs Eiropas valstis? Paldies. Vitikofer kungs. Kad es domāju par Japānu, mani pārņem bēdas, kad es domāju par Eiropu, es neko nesaprotu. Lidmašīnas katastrofa uz eh, kādu no kodola spēkstacijām, kas nav pasargāta, tas nav nekas neiespējamāks par to, kas notiek Japānā. Un uh, to mēs saucam par risku. Kā tas nākas, ka mēs nevaram šo risku Uh, minimalizēt. Kā, kāpēc mēs nevaram uh, pieņemt, ka šis uh, risks ir izsakāms skaitļos, kāpēc mēs to nevaram apstrādāt? Otinger kungs, cik ilgi sabiedrībai būs jāgaida uz jūsu izturības testu rezultātiem? Nistelroja kungs. Paldies! Eh, komisāri, ka ieradāties, un man ir jautājums par eh, šiem izturības eh, testu kritērijiem. Tiek runāts par to, ka tiks strādāts ar brīvprātīgiem testiem, par testiem, ko varētu koordinēt atomu enerģijas aģentūra. Bet varbūt ir vēl kādi citi kritēriji, ko te varētu piemērot. Un uh, šie ieviestie kriteriji varbūt tīk, varētu tikt apspriesti arī ar mums parlamentā, jo šobrīd kriterijs numur viens ir tāds, ir, ir iespējamība saprēķināšana, ka kaut kas slikts varētu notikt. Vai jūs varētu apspriest šos kriterijus ar mums, Matijas skundze? Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties pie mums šo pēcpusdienu un es eh, pāriešu uzreiz pie saviem jautājumiem, lai ietaupītu laiku. Jūs norādījāt, ka kodola spēkstacijas Japānā šobrīd nav kontrolējamas. Ja kaut kas tāds atgadītos Eiropā, ja mums būtu līdzīga katastrofa, vai jūs domājat, ka mēs varētu kontrolēt situāciju labāk nekā to dara Japāņi? Tālāk, jūs pieminējāt izturības testus, izturības pārbaudas. Uh, un vienotos standartus. Kā tad Japānā notiekošais ietekmēs komisijas attieksmi pret kodolenerģiju kā tādu? Vai jūs kaut ko esat mācījušies no tā? Paldies, priekšsēdētāji, un uh, vēlu veiksmi komisāram uh, viņa darbā centienos izvērtēt risku, bet es uzskatu, ka mums ir Eh, jāsaista centieni izkļūt no kodola enerģijas izmantošanas ar klimata aizsardzību. Eh, ja enerģija tiek eh, ļoti lielā mērā iegūta no kodola enerģijas, 32% apmērā, tad es gribētu komisijai jautāt, cik lielā mērā būtu iespējams samazināt CO2 emisijas bez kodola enerģijas izmantošanas. Balčitis kungs. Paldies, komisāri, par uh, pasākumiem, ko jūs esat veicis ļoti operatīvi. Černobiļas katastrofas sekas bija līdzīgas. Dzēsēšanas sistēma nedarbojās, un ir dīvaini atkal klausīties, ka pēc tik daudziem gadiem pasaule nav izveidojusi kādu labāku mehānismu, Līdz pat šim brīdim eh, kodolspēkstacija jomā bija divas prioritātes, proti tas bija tīrākais un lētākais enerģijas avots. Mēs varam strīdēties par eh, šīs enerģijas tīrību, jo Eiropas Savienības austrumu dalību valstis ir eh, konstatējušas paaugstinātu mirstību un paaugstinātu vēža gadījumu skaitu kopš Černobiļas katastrofas, bet attiecībā uz enerģijas lētumu ir jā, jājautā skaidri, cik tad tas īsti izmaksā, ja mēs ņemam vērā arī kodolspēkstacīju izmantošanu, būvniecību un uh, seku likvidēšanu. Hakmārka kungam vārds. Paldies! Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi veikt izturības pārbaudes, bet tāpat arī ir jāmēģina noskaidrot visu, kas iespējams par pašlaik notiekošo, lai varētu atsijāt to, kas ir svarīgs uh, dažādām Eiropas eh, kodola spēkstacijām. Varbūt mums vajadzētu padomāt arī par to, ka Japānā notiekošā katastrofa ir ieguvusi vēsturisku dimensiju, tā ir skārusi visas sabiedrības daļas, un reizēm mēs mēdzam aizmirst, ka ir iznīcināti arī ciemati, ēkas un pilsētu rajoni, neatkarīgi no ekonomiskās nozares skarti ir visi, tāpēc būsim uzmanīgi savā pieejā, bet pārliecināsimies par to, ka mēs mācāmies visu iespējamo no šā gadījuma, ne tikai attiecībā uz izturības pārbaudēm, bet arī attiecībā uz notikušā sekām, jo mēs dzīvojam atšķirīgā vidē, bet arī mēs šeit varam saskatīt iespējas palielināt drošību savās kodolspēkstacijās, un tas mums arī būtu jādara. Kolēģi, Mēs esam pabeiguši ārkārtīgi daudz, bet uh, izteikušies nav visi, un arī ne, nevarēs izteikties, varat sūdzēties, bet es tur neko nevaru darīt. Uh, es esmu mēģinājis ievērot kaut kādu proporciju starp grupām, eh, un man vēl jādod uh, Otinger kungam iespēju atbildēt. Es ceru, ka tas būs iespējams. Tātad vēl seši vai septiņi cilvēki ir palikuši, bet es nevaru dot jums vārdu. Ik viens saka vienu sekundi, bet uh, Komisāra kungam ir jādodas prom, es tur neko nevaru darīt, mums ir jāsaņem viņa atbilde. Tāda ir procedūra. Jā, viņš uh, nepaliks mums atbildi parādā. Labi, es gribētu arī sākumā izteikt piedāvājumu. Galu galā arī ārpus sanāksmēm, eh, tāpat arī politisko grupu sanāksmē, eh, es ietvaros, es arī labprāt jums arī padalīšos ar aktuālo informāciju un īpaši par šiem izturības pārbaudēm, kas ir pat šobrīd izšķirjošais jautājums. Tātad, ko mēs īsti pārbaudām, kādi ir kriteriji un kādi ir standarti. Tas tātad mēs norādām, ka tas būs ārējais eksperts, kurus mēs arī izvēlēsim, kas šīs standarts mm, e, pārbaudas veiks. Tātad katrs lēmums, kas tiks pieņemts, tas katrā ziņā tiks e, pieņemts pārdomāti un arī iesaistot arī e, sarunās ar attiecīgām partijām, politiskām grupām. Šodien sarunas ir tikai, protams, arī uz, tā kā varbūt pieteikums tam scenārijam, ko mēs vēlamies novērst. Nu, katrā ziņā jūs vienmēr izdodat, vienmēr spējat izvilināt vissmilkāko informāciju no manis, tad jums vienmēr zinat, ka no manis jūs to vienmēr dabūjat, un tā kā jums nav pārmetumiem vietas. Un pirms tam man bija arī preskonferencija, un jūs arī tur bijāt, un jūs norādījāt, jūs pats labi zināt, kad līdz gada vidum mēs gribam panākt šos kriterijus nosakot, lai otrajā gada pusē šos pārbaudas varētu arī paši veikt. Nu, atvainojiet. Tomas kungs, ja jūs tagad, tagad uzņematies veikt šīs pārbaudas, un lūdzu, lai jums veicas, bet īstenībā ņem, atmetot visas emocijas un tālāk. Mums jau arī preskonferencē jūs arī ļoti labi zinat, kā īpaši arī piedalītājs, eh, jūs piedalījāties arī parlamenta Berlamona piedošana preskonferences zālē. Um, jūs arī mm, dzirdējāt, ko es teicu, ka komisijas saistībā ar nacionāliem regulātoriem dalību valstu valdībām ir tās, kas arī veiks pārbaudas bez kavēšanās, bet pamatīgi. Ja tas vēl ir izsnēms daudz straujāk, tad ir daudz labāk, bet man liekas, ka tas ir reālāk, ir solīt to, ko mēs varam reāli izdarīt. Tālāk par uzdariem jautājumiem. Šīs nosaka Eh, kategorijas. Eh, tātad vīnes aģentūra nosaka, ka Japāna situācija ir tikai ceturtais līmenis šobrīd. Nē, nu tā ir. Francūži ierosināja, tad pateikt, ka jau ir sasniegts sestais līmenis, to sacīja Francija. Lūdzu, ievērosim zināmas noteikumus, saka priekšsādātājs. Sadāk nav iespējams. Tieši tāpat kā jau citās iespējās, tātad komisārs ir mūsu viesis un ļūtu, lūdzu, lai viņš arī uzklausīsim viņu. Paskatieties, man bija nu pat pirms 40 minūtēm vēl arī konsultācijas padomē. Tātad iepriekš, tātad pirms 16.00 bija spēkā oficiālais vērtējums 4, francūži aicinātu pārcelt uz 6, un katru stundu, protams, mēs arī sekojam aktuālai attīstībai, un tā vismaz nav, protams, kas notiek šos stundas laikā. Otkārt, līdz šim savu darbu es izprotu tā. Mana kompetence nozīmē pirmkārt jautājums par atjaunojamiem enerģijām, kas ir mūsu instruments kopējā energo grozā. Līdz 2020. grozām mēs gribam panākt 33%. Ceļa kartē mēs jau runājam pat vairāk nekā 33%, bet par to mēs konsultēsimies gadu gaitā. Otkārt, mēs esam, es esmu paziņojis, ka arī, kad pie no jums arī apstiprināt un pieņemt tādu direkciju, direktīvu jāpanāk, ka tās stājas spēkā daudz straujāk un tiktu ievērot arī jūsu visu noteikumu. Tas man ļoti svarīgi. Tālāk par dalībvalstīm. Es taču arī negribu atsaukties uz atsevišķiem komentāriem, bet gribu pateikt dažas lietas par spēkstacijām un kodolspēkstacijām. Dalībvalstu dalībvalsts līmenī ir jāatzīst, ka ir tāda inerta arī dalībvalsts, kas, protams, nekādā ziņā negrib neko darīt. Piedošanu, Austrijā nav nekāda vispār atoms reakcija, un tad viņi taču arī nevar būt atbildīgi par atteikšanos no atomelektroenerģijas. Nu, ļoti labi. Bet šobrīd mēs runājam par tām dalībvalstīm, kuras savos enerģētikas grosos varētu veikt zināmas kon, uh, uh, tātad, korekcijas. Un mēs, piemēram, skatāmies Šveicē, kas ir gatava arī veikt korekcijas, bet Tālāk mēs skatāmies atslēgu vārdi moratorijas atteikšanās aiz vācu valodīgā telpā. Bet, godīgi sakot, tas viss, protams, jūs varat arī lamāties un sūdzēt, bet mums jāņem vērā tie lēmumi, kas tiek pieņemti Parīzē, Romā, Londonā, ko pieņem valdības. Un lēmumi, kurus pieņem valdības. Tātad manā kompetence pirmkārt ir atjaunomo energoresursu īpatsvaru palielināšana, otrs ir um, uzlabot standartus, un īpašajā izturības testi pārbaudas pierāda to, ka ir jārīkojas, ka Eiropas ir um, līmenī zināmi riski attiecībā uz uh, uh, drošību. Brandskundze, jūs arī bijāt savas valsts valdības uh, locekle. Uh, un tad, kad jūs bijāt deput, eh, piedošana ministre, arī jūsu darbības laikā šais spēkstacijas darbojās. Savukārt, piemēram, spēkstacijas Beļģijā, nu mēs taču arī neizsacījām nekādas, mēs nevarējām kaut kādā veidā ietekmēt. Jums, protams, bija iespējas ietekmēt situāciju, tas jau nav viss tagad pārmetams, bet lūk, tas tikai parāda to, ka ja dalībvalstis būtu bijušas atbildīgas par savu energo uh, grozu, un ja viņas to arī šajā. Sajā Eh, konstitucionāla līguma konventā šos jautājumus būtu iekļāvušas, tad tieši tagad arī būtu jāņem vērā tas, ko mēs vēlamies šobrīd uz brīvprātīgas uh, principa Eiropā, balstoties uz valdībām, uz parlamentiem un arī nacionālajiem mēdījiem, tiešām vienoties. Piemēram, mēs skatāmies arī, kas būs arī vēlēšanu eh, uh, jautājums, kas būs aktuāls jautājums Itālijā pēc pāris nedēļām. Uh, Un tas ir ar lielu satraukumu gaidu, kāds būs iznākums. Bet katrā ziņā te jau nav runa tikai par um, to, ko mēs vēlamies, bet ir jau runa par mūsu īstenībām pārvaldes funkcijām. Un es gribu tas pilnībā izmantot tāds savs, kāds ir manas kompetences. Un tālākās izmaiņas, protams, tad ir jāskatās, kāds ir noteikts līgums šobrīd un ko jau toreiz nolēma konstitucionāla līguma konvents. Tāpēc man ir savas kompetences, un es uzskatu, ka tieši tajās es varu darboties, un es varu uzsvērt vēlreiz, ka es uzskatu, risinājums ir energoresursu groza īpatsvaru pārskatīšana. Piemēram, tālāk mēs skatāmies. Um, Nu, varbūt, ka mēs varam jau panākt, kad jau 2020. gadā nav tikai 33% no elektrības iegūt no atjaunojumiem resursiem, bet gan 40%. Varbūt, ka mēs varam straujāk panākt šīs pārmaiņas, ja mēs varam atteikties arī no akmenokļu un atomelektroenerģijas izmantošanu. Nu labi, mēs tiksimies arī nākošnedēļ. Viss kārtībā, bet paskatīsimies, es tiešām gribu paskatīties uz šo aktuālo situāciju un tomēr arī kaut kādā veidā atbildēt uz tiem jautājumiem, ko es man uzdevāt. Tālāk, kodola eksplozijas. Ehm, mēs skatāmies, protams, ka mums ir jānovērš šādas uh, eh, eksplozijas. Mums ir um, jādara viss, lai tajās situācijās, ka, protams, kodola sintēze notiek, lai mēs tomēr to varētu kaut kādā veidā um, ierobežot, vadīt. Katrā ziņā mēs gribam skatīties, lai uh, Eh, kodola eh, piesaņojums nenonāk eh, gaisā, ūdenī un zemē. Turklāt pirms pāris stundām bija arī nopietnā kritika par informēšanas kampaņām. Um, Līdzinājums uzņēmums, kas sešas blokus ir uh, līdz šim operatīvi darbinājis, un tagad līdz šim nav spējis nodrošināt arī akciju avārijas režīmu darbību. Uh, Tātad Japānas valdībai jāatzīst, ka, protams, ir um, milzīgi ierobežojumi šobrīd darboties. Īsnībā šī situācija ir pilnīgi ziņā neatbilstoša. Nav, mēs nerunājam par autoritīvu un rīcības spējīgu valdību. Eiropas Savienība ir piedāvājusi savu palīdzību, bet mēs redzam, ka beidzamo dienu laikā tieši arī gatavība pieņemt palīdzību nav īsti skaidrā. Un tikai pirms pāris um, stundām vispār ir izsūtīts zināms lūgums un konsultācijām ar aģentūru Vīnē. Līdz ar to mums vajadzētu arī skatīties Eiropas darbību un uh, aģentūru Vīnē, un tur, protams, tad ir jāskatās Krievijas lomu. Krievija ir milzīgi spēlētājs, un energo grozā arī Krievijai būs milzīga loma, un uh, ja mums izdotos arī šīs izturības pārbaudas arī īstenot Krievijā, šo ideju pārliecināt arī Krieviju par nepieciešamību to veikt, un tas būtu tiešām veiksmīgi. Tāpat man jāsaka nožēl par jautājumu par šajos jautājumos zemestrīces drošība, kur mēs tiešām padzināti varam skatīt. Tātad tas, ko mēs skatām Bulgārijas valdība un parlaments, kā to var kāpināt šādu drošību, turklāt piesaistot investors un treškārt. Uh, tas, ka arī mēs Eiropas līmenī šos jautājumus risinām. Šobrīd situācija izskatās tāda. Reģionālais tirgus nav īsti šobrīd tāds, kur vajadzētu papildus daudz jaunu energoresursu. Īstenībā mēs, kā redzam, tirgus tad nediktitē, un jārunā ir par to, vai ir vēlēšanās atteikties no kodola spēkstacijām. Un tad eh, tajā brīdī, vai mēs tiešām varam arī nodrošināt šīs pārbaudas. Tajā brīdī, protams, kad mēs arī piesaistām ekspertu, tad mums viņam jāuztic. Bet galvenais, protams, ir, ka Eiropā mēs iedam sistēmu, uh, ka tieši tajos reģionos, kas ir pakļauti arī iespējams zemes trīces draudiem, ir visciešāk, visvairāk jāvērts pārbaudas. Tālāk par eh, um, radioaktīviem stieņiem. Ir skaidrs, ka eh, jau kāda veida to lokalizāciju gan Eiropas līmenī, gan reģionāla līmenī, tas būs arī daļa no mūsu izturības pārbaudas testa mērķiem īpaši gribu norādīt pēc lieldienām, mums arī, protams, būs jau pieejami šie kriteriji e, izturības testiem. Un tāpat es arī labprāt izklausīšu arī jūsu priekšlikumus, arī bilaterāli un arī komitejas priekšlikumus, pirms e, tiks izsludināt šādi izturības pārbaudas. Un attiecībā par Vāciju ir skaidrs, ka e, šī pārvedes tīkli, sadalas tīkli nacionāla līmenī un reģionāla līmenī, piemēram, Ziemeļūra un Centrāla Eiropa, eh, tad atomelektrostaciju apturēšana, protams, būs ļoti centrāls nozīmīgs jautājums. Tieši tāpēc šobrīd ir jāskatās, kas notiek ar CO2 e, eh, cenu. Lūk, tirgi jau šo reaģē. Un um, tas nav vienkārši tā no zila gaisa pagrāba. Šī šobrīd attīstība finanšu tirgos attiecīgi par CO2 emisiju m, mm, cenu pieaugums. Uh, Um, un katrā ziņā G8 un G20 arī ietvaros mēs varam sagaidīt, ka būs šādi izlēmīgi lēmumi. Vai pieaugs naftas cenas? Nu, izskatās, ka, protams, ņemot vērā tās bažas, kas ir gan man, gan jums, um, par situāciju Japānā, par to, kas notiek ar cilvēkiem tur, Nu, tad par naftas cenu, vai tā maksās 80, 90, 100 vai 130 dolāri par barelu, nu, tas ir tikai sekundāri. Godātais komisārs vēlos pateikties visu kolēģu vārdā, ka jūs varējāt tik saulēcīgi arī reaģēt un ierasties mūsu komitejā, un paldies, ka jūs arī esat uzņēmuši institīvu, un esat arī rūpējies par šo lietu. Un, uh, Mēs esam jums ļoti pateicīgi, ja jūs arī ļoti lietišķā veidā mūs varat informēt, risināt šīs svarīgos jautājumus. Paldies! Sēdi beidzam!